So, good morning. Um... Gribētu teikt ko, kolēģi, bet man jāsaka viens kolēģi, jo šī ir ļoti neparasta nedēļa parlamentā, tāpēc, ka diemžēl vairākas politiskās grupas e, eh, notur sanāksmes ārpus Briseles, bet esam pārliecināti, ka tomēr kāds mums pievienosies vēlāk šajā sanāksmē. Tādējādi labrīt visiem! kas ir sēžu zālē, un es gribētu sveikt pamatiedzīvotāju grupu delegāciju no Āfrikas. Un vissirsnīgākie sveicieni mūsu sanāksmēs gribētu arī sveikt delegāciju kura. Novēro mūsu sanāksmē mums e, piedalās aizsatu Ibrahīmā no Čādas, kurā pārstāv čādas pamatiedzīvotājs sieviešu organizāciju. Viņa ir iegūsi izglītību gan elektromehanikā, gan arī iezemiešu tiesībās. Tālāk ir Valeta Alī. Viņa ir Torega no Mali. Es eh, gribu teikt, ka es apbrīnoju jūsu reģionu mūziku, un es to bieži klausos. Un Valeta Alī ir toreiz sieviete, kura strādā ar Adžmor, kas ir Mali ziemeļu reģionu iedzīvotāju organizācijas. Viņi dzīvo Timbuktu. Un Džozefs Sitons Van Mukumo Viņš pārstāv bambuti un pigmejus no Kongo Demokrātiskās republikas. Viņš ir iegūs izglītību lauku attīstības eh, jomā un strādā eh, pigmeju iedzīvotāju integrācijas programmās. Vai jūs vēlētos ik viens no jums izteikties uz dažām minūtēm, varbūt? Uh, Žozefs Mokomubu, vai jūs vēlētos eh, izteikties pamatiedzīvotāju delegācijas vārdā? Jūs varat runāt arī franču valodā. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir kopīga deklarācija visiem trim, lai ietaupītu laiku priekšsēdētāji, godējumie deputāti, eh, cilvēktiesību apakškomitejas locekļi. Es pārstāvu franču valodā runājošās Āfrikas eh, Čādas, Mali un Kongo Demokrātiskās Republikas eh, pamatiedzīvotāju kopienas, un mēs vēlamies jums pateikties, izteikties parlamentā sakarā ar mūsu vizīti parlamentā un Eiropas komisijā. Eh, ņemot eh, un strādājot eh, ar programmām, kas ir saistīts pamatiedzīvotāju atbalstam Āfrikā no Eiropas Savienības puses mēs gribētu izmantot šo iespēju, lai izklāstītu situāciju cilvēku tiesību jomā mūsu attiecīgajās kopienās. Priekšsēdētāji. Čādas eh, poli ir 2,3% pamatiedzīvotāju. Viņi ir klejotāji gani un viņi ne, netiek atzīti kā īpaša iedzīvotāju grupa un viņi nesaņem nekādu uzmanību. Eh, Pēli un Moro atrodas uh, Eh, valsts reģionā, kurā tie saskars ar eh, grūtībām lopkopībā un lopu pārdzīšanas iespējas. Tāpat ar 87. Eh, <clears throat> gada likums ir krietni ierobežojis polu iespējas lopkopībā un tomēr 59. gada 4. oktobra likums ir atzinis klejotāju cilšu statusu un arī viņu lopkopības un ganu aktivitātes. San, čādas veselības aizsardzības sistēma nav pieejama polu iedzīvotājiem, un it īpaši polu cilšu sieviešu situācija ir ļoti šajā ziņā sarežģītā ir nepieciešams situāciju uzlabot. Malī republika ir viena no Rietumāfrikas republikām, kurā dzīvo toregu kopiena. Ziemeļu pamatiedzīvotāji e, jau gadsimtiem ilgi apdzīvo e, Malī Sahāras teritoriju. Viņu galvenais ienākuma avots ir e, lopkopība un ganīšana. Viņi saskaras e, šajā sakarā ar ļoti daudziem e, lopu krišanas gadījumiem. E, Toreigu kopienai ir nepieciešama palīdzība, lai varētu cīnīties pret sausumu, lai varētu veidot alternatīvas, cīnīties pret badu un uh, Eh, veidot sociālo attīstību. Formāla statūta iekūšana dos tiem iespēju izmantot sociālās nodrošināšanas un darba aizsardzības režīmu. Viņa dalība valsts pārvaldē ar decentralizācijas starpniecības varētu stiprināt un uzlabot klejotāju dzīves apstākļus, kā arī uzlabot klejotāju cilšu dzīves apstākļus kopumā. Kongo Demokrātiskā republikā ir aptuveni 600 tūkstoši pamatiedzīvotāju. Uh, pamatvalodās runājoši, no kuriem eh, bambutu eh, iedzīvotāji no tiem ir aptuveni 40 tūkstoši kivu. Bambuti tiek atzīti par pamatiedzīvotājiem savā nacionālajā teritorijā un viņu tradicionālais dzīvesveids ir pietiekami saudabīgs, taču ņemot vērā e, konfliktus, e, kas plosa valsti, vēl vairāk apgrūtina e, bambutu dzīves apstākļus, kas ir kļuvuši par marginalizācijas gan sociālās, gan politikās elementiem. Bambuti strādā, bet cieš no pārliecīgas dabas resursu izmantošanas. Un Viņi nevar izmantot e, tādas starptautiskās e, starptautiskās, e, starptautiskos instrumentus kā konvencijas par cilvēktiesību aizsardzībām. Un vēlos sacīt, ka Kongo Demokrātiskās republikas izstrādātie dokumenti viņa aizsardzībā ļoti bieži vien ņem vērā bambutu intereses, bambutu dalībā. Uh, Austrumu un Kongo Demokrātiskās republikas eh, attīstības programmās, kur atbalstītu apvienotās nācijas un Eiropas Savienība, ir steidzamības jautājums. Turklāt ir jāņem vērā viņu īpašā situācija citos projektos, kurus atbalsta Eiropas Savienība. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Mēs vēlētos jums lūgt rīkoties, lai e, pamatiedzīvotāji, kas jau ir pietiekami marginalizēti savās valstīs, lai varētu piedalīties attiecīgajās delegācijās viņu valstīs sadarbībā ar Eiropas Savienību. Un e, arī izmanto tās finansējuma prioritātes, kas tiem tiek piešķirts. Paldies par e, uzmanību priekšsēdētāji. So much. Paldies. Paldies par uh, jūsu uzstāšanos un es. Uh, Vēlējos jums pateikt, ka mūsu apakškomiteja pat tiešām vēlas uzlabot pamatiedzīvotāju dzīves apstākļus. Piemēram, pie mums bija ieradušies arī uh, pārstāvi uz uh, pamatiedzīvotāju fórumu. Tas bija pagājušajā gadā un ir pie mums ieradusies arī pamatiedzīvotāju dokumentu izpētes centra vadītāja. Es došu viņai vārdu, lūdzu. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Paldies, priekšsētājs kundze, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Es gribēju tikai atgādināt, ka pamatiedzīvotāju tiesība aizstāvēšana ANO ir projekts, ko ne tikai no ES līdzekļiem un tā instrumentiem finansē, bet tas ir arī īstenots kopā ar augsto pārstāvu cilvēktiesību lietās. Vairāk nekā 30 gadus jau strādājam kopā ar pamatiedzīvotāju pārstāvjiem. Šis instruments ir veidots un projekts veidots eh, atbilstot eh, dažādās valodās. Eh, ir pieejams programmas angļu, franču, krievu un arī dažkārt portugāļu, kā arī spāņu. Mēs palīdzam ar loģistikas pasākumiem, Mums ir birojas, sekretariāts un Ņujorkā pārstāv dažādu pamatu iedzīvotāju tiesības un praktiski mm, cenšamies palīdzēt tajās jomās, kurās mm, ANO nespēja rēģēt tik ātri un iesaistam pamatu iedzīvotājus cīņā par viņu tiesībām. Mums ir gan tehniskas, gan loģistiskas iespējas, un um, izstrādājam arī deklarāciju par pamatu iedzīvotājiem. Tā tika pieņemta 2007. gadā, es to atbalstīju un tā atzīst cilvēktiesību nozīmi pamatiedzīvotājiem. Un kā arī, protams, atbilstība ANO hartā. 2004. gadā Eiropas komisija atzina, ka uh, TOSIP aktivitātes ir uh, īpaši nozīmīgas. Mēs uh, nepārāk daudz uh, reklāmas uh, veltam mūsu darbam. Mēs esam tādā strateģiskā darbā iesaistīti arī Ženēvā. Un um, dažkārt būtu iespējams šo e, situāciju ļaunprātīgi izmantot, bet to mēs nedaram. Un 2004. gadā tika atzīts, ka mūsu aktivitātes ir absolūti vienreizējas, un līdz ar to mm, mēs esam tie, kas arī finanšu jautājums risina. Mēs strādājam ar starp valdību institūcijām, bet dažkārt saskamies ar problēmām, jo mūsu organizācija ir īpaša un valdība organizācijas nevienmēr ir tik ļoti brīvas, kā mēs nav arī tik mobils un elastīgs. Mēs esam attīstījuši un izstrādājuši dokumentu, tas ir izglīts angļu franču valodā lai pamatotu mūsu prasību. Proti, un mēs jums to apakškomiteju to nododam. Un, ja jums būtu iespēja uh, iesniegt grozījumu uh, par uh, legālo bāzi attiecībā uz dosip darbu. Uh, un uh, mūsu organizācija DOSIP apgādāt ar citiem labākiem instrumentiem. 2009. gadā šis jautājums jau tika diskutēts, piemēram, tika runāts par finansējumu. Mēs taškārt saņemam finansējumu no Šveicas, no Ženēvas, bet tas nav pietiekams. Un bez finansējuma mēs nevaram atbalstīt pamat iedzīvotājs deklarāciju tikta apstiprināta, un tagad tā ir jāievieš. Ir arī ANO iespējas eh, monitoringam. Un nevienmēr esam uzklausīti nacionālā un uh, valdības līmenī, un katreiz, kad pamatiedzīvotāji vēršas pie mums, mēs palīdzam un cenšamies viņiem palīdzēt. Paldies! Paldies! Mēs ņemsim vērā arī jūsu lūgumu, un mēs esam arī iesaistīti šī instrumenta darbības kontrolē. Es redzu, ka Ričards Hovits vēlējās izteikties. Un tagad es varu beidzot teikt, eh, labrīt, kolēģi, daudz skaitlī, jo ir ieradušies jau vairāk kolēģi. Lūdzu, Hovit kungs, jā, es izteikšos ļoti lakoniski. Es vēlējos uh, pateikties eh, jums. Es Eh, neesmu finanšu eh, regulējuma eksperts, bet es eh, varu piekrist tam, ko jūs teicāt. Un uh, Anna Gomeša, kas sēž man blakus, ir arī ēnu referenta, un, protams, viņa labi pārzina šo matēriju. Protams, jāņem vērā, ka ir arī citas iespējas kaut kādā veidā ietekmēt lietu gaitu. Un es vēlējos pateikt, tad, kad. Uh, Eh, mēs dodamies uz Ženēvu, jūs vienmēr eh, mums atļaujat tikties ar pamatiedzīvotāju organizāciju pārstāvjiem, mēs varam ar viņiem apspriesties un eh, protams, es ceru, ka arī šī ANO pamatiedzīvotāja padoma ar mums vienmēr būs gatava tikties. Un, protams, ka es esmu Eiropas parlamenta report, referents, darbojos šajā cilvēktiesība apakškomitejā un jāņem vērā, ka tas, kas notiek šajās valstīs ieguves rūpniecības jomā, arī tur ir jāpadomā par to, kā nodrošināt labāku pamatiedzīvotāju tiesību ievērošanu. Paldies! Šķiet, ka ir eh, kāda ķībela atgadījusies ar eh, tulkojumu franču valodā. Vai tas tiesa vaicā priekšsēdētāji? Paldies eh, Hovita kungam patiešām. Tad, kad Mēs esam apņēmušies sūtīt mūsu apakškomitejas delegāciju uz ANO cilvēktiesību padomu, un tad mēs varēsim iegūt tādu labāku kopainu par to, cik tālu ir pavirzies darbs aizstāvot pamatiedzīvotāju tiesības. Tagad man ir daži paziņojumi. Protams, ka mums vajadzētu nedaudz arī izteikties par Nobela miera prēmiju un. Eiropas parlamentā vairāki jau uh, uzteica Lijoksie būveikumu. Viņš ir Ķīnas cilvēktiesība aktīvists. Eh, cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētāja vietnieks par to teica, Ježi Bužeka kungs izteicās, ka Lieoks iebūkas mierīgiem un uh, nevardarbīgiem līdzekļiem cīnās par cilvēktiesību ievērošanu, ir pelnījis šo balvu un nekādā veidā nav pelnījis atrašanos ieslodzījumā. Es arī teicu, es arī izteicos šajā saistībā un augstā ārlietu pārstāve teica, ka viņa Eh, darīs visu, kas ir eh, viņas eh, spēkos, lai Lijuks Jabo patiešām varētu reāli saņemt šo balvu. Tāpat vēlējos pievērsties kādam jautājumam, tas mums sagādā visai lielas bažas. Pagājušā trešdienā norisinājās vajadzēja norisināties ES Ķīnas samita preses konferencē, bet eh, bez eh, jau kāda tāda redzama iemesla tā tika atcelta. Nu, ir eh, dažādi iemesli, kādēļ preses konferences tiek atceltas, vai nu grafika dēļ, vai varbūt kādam nav ko teikt, bet ņemot vērā starptautiskās aizkulas, šeit noteikti bija citi iegansti četri žurnālisti no Ķīnas, kam bija arī akreditācijas kartes, kas mierīgi varēja iekļūt Eiropas Savienības institūcijās, nevarēja piedalīties preses konferencē, kas jau iepriekš tika izziņota. Protams, mēs varētu meklēt dažādus izskaidrojumus, bet manuprāt, Ķīnas cenzūra, ko mēs ļoti labi pazīstam, tagad ir eh, tās taustekļi sasnieguši Briselu, un mums vajadzētu būt patiešām uzmanīgiem, lai izvairītos no šādām izpausmēm nākotnē. Eiropas Savienība beidzot eh, pieņēma lēmumu, ka žurnālisti ir jāielaiž ēkā, bet Ķīnas puse tam nepiekrita, nu tādi ir mani minējumi. Un e, beidzot tika pieņemts lēmums vispār atcelt šo preses konferenci. Es domāju, ka uh, miera prēmija, kas piešķirta Liuksijā Bo, ir tāds kā simbols, kas nozīmē, ka diskusijas par e, cilvēku tiesību ievērošanu joprojām nav beigušās, un tām mēs nevaram pielikt punktu. Uh, Un, protams, mums ir jārunā par tehnoloģisko, ekonomisko sadarbību ar Ķīnu, bet atcerēsimies, ka ir ļoti daudz drosmīgu Ķīnas cilvēku, kas paceļ savu balsi, un kad Lījuks Jabo pagājušās nedēļas laikā runāja par to, ka ir jāgarantē cilvēkiem iespēja brīvi izteikties, ka viņiem ir jābūt iespējai kritizēt valdību. Uh, tā bija patiešām eh, drosmīga rīcība, bet pat premjeras krita par upuri cenzūrai, jo šie vārdi īstenībā, tad, kad viņš eh, devās uz ekonomisko zonu, šie vārdi vienkārši tika cenzēti un nekur neparādījās. Protams, jāsaprot, ka Ķīnā ir ļoti liels cilvēku skaits, kam ir nepieciešams mūsu atbalsts, mums jāparūpējas, lai viņiem būtu iespēja nokļūt arī Briselē. Eh, Andrikienas kundze, mūsu apakškomitejas eh, vicepriekšsēdētāja, lūdza, lai tiktu nosūtīta vēstule Ķīnas vēstniekam Eiropas Savienībā, un eh, mēs tur paudām savus bažas par to, kāda ir uiguru mazākuma tautības situācija ziņaņa. Interneta dienas grāmatu rakstītāji tika apcietināti 2009. gada jūlijā, apdīja Ilkungs Viņš ir uh, Uiguru līderes dēls. Mēs uh, visi pazīstam šo sievieti, uh, pret viņu cietumā ļoti slikti izturas, viņš patiek spīdzināts un saskaņā ar dažādiem informācijas avotiem viņa veselības stāvoklis ir nopietni pasliktinājies. Uh, es savā vēstulē uzrakstīju, ka ir jāveic pilnīgi neitrāla, godīga izmeklēšana, ir jākonstatē, vai šie spīdzināšanas gadījumi patiešām ir notikuši, un Ķīnas iestādēm ir jāuzņems savu atbildības daļu šajā gadījumā. Tālāk, Hurmir Imīras kundze, viņai tika piespriests nāves sots par uh, viedokli, ko viņa pauda vi internetā. Dargie kolēģi! Tagad daži vārdi par Krieviju. Mēs esam eh, dzirdējuši daudz ziņu tieši pēdējo nedēļu laikā, ka uh, cilvēktiesību aktīvisti aizvien biežāk tiek apdraudēti Krievijā un arī Ziemeļa Kaukādas reģionā. Eh, es vēlējos pieminēt Mago Medovas kundzes lietu. 29. Eh, novembrī mūsu apakškomiteja par to runās, ņemot vērā to, ka novembrī ir paredzētas arī Eiropas Savienības un Krievijas cilvēktiesību konsultācijas. Mēs vēlamies pirms tam organizēt arī eh, tādu nelielu informatīvo semināru, un mēs vēlamies arī sagaidīt kaut kādu atgriezinisko saikni no tā, kas notiks šajā konsultācijā Eiropas Savienības un Krievijas uh, cilvēktiesību konsultāciju ietvarā. Es vēlējos arī jums pateikt, ka Eiropas uh, parlamenta politiskās grupas ir vienojušās par steidzamības rezolūcijas izstrādi nākamajā nedēļā par cilvēktiesību pārkāpumiem Ziemeļa Kaukāzā, it sevišķi runājot par Oļegu Orlovu gadījumu. Jūs noteikti atminēsieties, ka Orlova kungs pārstāv pārstāv uh, eh, eh, Sahara balvas ieguvējs. Tātad pagājušajā gadā viņa ieguva Sahara balvu, viņš pārstāvējuši organizāciju Memorial, un viņam Čečenijas eh, valdība, Čečenijas prezidents Kadīrovs ir izvirzījis kriminālas apsūdzības. Bet jāņem vērā, ka Orlo kungs nevar ierasties Strasbūrā nākamnedēļ 21. oktobrī, jo viņam ir izvirzīts apsūdzības. Mēs uzlūdzām Orlova kungu uh, uz uh, balvas pasniegšanas ceremoniju, lai viņš varētu pieredzēt to brīdi, kad tiks paziņots 2010. Uh, gada balvas ieguvējs. Dārgie kolēģi, es ceru, ka visas politiskās grupas atbalstīs steidzamības rezolūcijas tapšanu, un es domāju, ka jau šodien lēmums tiks pieņemts kur katru brīdi. Tālāk, 2010. gada Praida parāda Belgradā. Jūs esat iepazinušies ar šīm aktualitātēm. Belgradā tikās apmēram tūkstoši cilvēku, lai atbalstītu Praida parādi. 10. oktobrī mēs arī šo gājienu atbalstījām un Šķiet, ka Eiropas Savienības vēstnieks arī piedalījās šajā notikumā, un īstenībā tas ir tāds spēcīgs atbalsts simbols un uh, viens no instrumentiem, ko mēs varam arī izmantot, ņemot vērā uh, geju un uh, lesbiešu tiesību hartu, kas tika pieņemta dalību valstīs. Es tāpat zinu, ka Marāja Kornelisens kundze arī devās uz uh, šo praidu gājienu, kas notika Belgradā, bet tika izmantota vardarbība, Uh, gājienu dalībniekus aplenca liels uh, policistu skaits un Vairākās Belgradas vietās notika saķeršanās starp policistu un, policistiem un gājiena dalībniekiem, un es dzirdēju, ka apmēram 20 tūkstoši cilvēku protestēja pret šiem gājiena dalībniekiem, pret apmēram vienu tūkstoti. Beigās 150 cilvēki tika ievainoti, 250 tika aizciet, apcietināti, tika izsist veikala logi, sasists mašīnas, un mēs varam runāt par kaitējumu apmēram 1 miljonu eiro apmērā. Es ceru, ka Belgrada tomēr spērs pareizos soļus un dosies iecietības un uh, samierināšanās virzienā. Tālāk, daži vārdi par Sudānu. Mums vajadzētu uh, atzinīgi vērtēt uh, cilvēktiesību padomes lēmumu. Uh, Mohameds Čande ir neatkarīgais eksperts, viņa mandāts tika atjaunots, un es domāju, tas ir patiešām labs signāls, ka viņš var turpināt veikt savas aktivitātes šajos grūtajos laikos, kad uh, Sudānā cilvēktiesību situācija aizvien pasliktinās, uh, tas patiešām ir no svāra. 2011. gada janvārī būs uh, referendums par. Uh, concerning uh, Democratic Republic of Congo. Uh, Dienvidu Sudānā tālāk. AKK parlamentārās asamblējas prezidējs ir uh, paredzējis sagatavot īpašu uzklausīšanu par cilvēktiesību situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Es domāju, ka mūsu apakškomitejai ļoti atzinīgi vajadzētu vērtēt uh, šādu diskusiju rīkošanu. Tur piedalīsies gan uh, senāta priekšsēdētājs, gan arī vairāk Kongo parlamenta deputāti. No mūsu puses uh, Luja Mišēla kungs uh, ir uh, gat, apņēmies doties uz šīm diskusijām. Viņš ir arī apņēmies tikties ar prezidentu Kabilu un citiem pārstāvjiem, citiem valdības pārstāvjiem. Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par uh, KDR. Tas uh, notika pēdējā plenārsēdē 7. oktobrī. Mēs izteicāmies par cilvēktiesību aizstāvību un tiesiskumu ievērošanu Kongo Demokrātiskajā republikā. Tūlīņ jau beigšu savus paziņojumus. Tālāk mums vajadzētu būt uh, patiešām uh, uztrauktiem par uh, Kirgijas cilvēku tiesību aizstāvi situāciju, viņš tika par karaukungu, viņš tika apcietināts, un es jau jūnijā uzrakstīju vēstuli Kirgistānas vēstniekam un uzrakstīju, ka šim cilvēkam ir jāsarīko taisnīga tiesa, viņam ir tiesības konsultēties ar advokātu, Karau kungs vada patiešām ļoti cienījam cilvēku tiesību organizāciju, kas atrodas Kirgistānā. Uh, Viņš ir eh, ļoti cītīgi dokumentējis dažādus cilvēku tiesību pārkāpumus eh, starp Kirgīziem un Uzbekiem tieši Kirgistānas dienvidu daļā. Un uh, tiesas sēde notiks 22. oktobrī Ziemeļu reģionā. Un es vēlējos atkārtot mūsu prasību, proti e, vajadzētu spriest taisnu tiesu šim cilvēkam un ir jāpārskata sākotnējais spriedums. Paldies, kolēģi, ka uzklausījāt mans paziņojums. Varbūt, e, ka Havit kungs kaut ko varētu pievienot. Nu, īstenībā pārāk daudz nē, bet Jūsu izteikumi bija patiešām ļoti informatīvi, jūs mums sniedzāt uh, daudz vielas pārdomām, un uh, tas patiešām ir nozīmīgi. Ir labi, ka mēs apakškomitejā varējām iepazīties ar šiem notikumiem, un es, protams, atbalstu jūsu nostāju. Bet es vēlējos jums tagad atvainoties. Es vēlējos, lai 6. decembrī darba kārtībā tiktu pievienots uh, vēl viens papildus punkts. Nu, īstenībā mums šīs lietas ir jāplāno prezidijā, bet tikai pagājušā nedēļā es atklāju, ka budžeta komitejā arī šis jautājums bija darba kārtībā, un tātad es vēlējos, lai tas tiktu iekļauts arī mūsu darba kārtībā 6. decembrī. Es saprotu, ka darba kārtība ir burtiski pārbāsta, bet uh, nu, es ceru, ka mēs varēsim iekļaut šo jautājumu darba kārtībā tomēr. Paldies! Paldies, Hovita kungs, turpina priekšsēdētāji. Patiešām mums ir daudz kas sakāms eh, šajā kontekstā. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai šo punktu pievienotu darba kārtībai. Bet es vēlējos pateikt, ka kopīgi ar Marīti Schāki vakardien es eh, komisijai un padomē iesniedzu divus jautājumus. Tātad, ko viņi darīs sakarā ar starptautiskajiem telekomunikāciju standartiem un runājot arī par nolūkošanas tehnoloģiju sūtīšanu uz valstīm, kas tos īstenībā izmanto, lai izsakotu disidentus un cilvēktiesību aizstāvis. Es ceru, ka mēs pie šīm diskusijām vēl varēsim atgriezties un uh, apspriesties, ko Eiropas Savienība var darīt, lai aizsargātu cilvēkus no šādas uh, spiegošanas. Es vēlējos pateikt, ka uh, uzklausīšana jūnijā par internetu un cilvēktiesībām, uh, tur mēs runājam tieši par Siemens un uh, e, Nokijas izmantoto tehniku, šo uzņēmumu pārstāvi atzina, ka viņi ļoti labi saprot šo samilzušo situāciju, viņi ir gatavi ar mums sadarboties, viņi ir gatavi aizstāvēt cilvēktiesības. Uh, bet neskatoties uz to, viņi ir patiešām nobažījušies, ka mm, viņu konkurenti gan Eiropā, gan Ķīnā eh, nevēlas eh, varbūt ierobežot konkrētus eh, darījumus, tādā veidā iedragājot savu ekonomisko labklājību. Jebkurā gadījumā mums tagad ir jāpievēršas galvenajam diskusiju tematam Un eh, vēlējos paziņot, ka 10. oktobrs ir eh, pasaules diena pret nāvis sodu, un Eiropas Savienība, protams, eh, pilnīgu nāvis soda atcelšanu visā pasaulē uzskata par vienu no savām prioritātēm, un tādēļ tas ir tikai loģiski, ka esam sarīkojuši uzklausīšanu par šo jautājumu. Mums, pie mums ir ieradušies arī ļoti godāti viesi, Klaivs Stedfords Smits, viņš ir cilvēku tiesību aizstāvs, viņš pārstāv arī uh, organizāciju Retrieve, Un es patiešām jūs ar prieku sveicu mūsu komitejā. Jūs strādājat vaigas viedros, lai varētu parūpēties par to, ka Eiropas Savienības pilsoņi pasaulē netiek sodīti ar nāvi. Tāpat pie mums ir iedodies Aleksandro Sūzas kungs, kas ir Meksikas vēstniecības juridiskais konsultants. Es atvainojos, es uzreiz nepamanīju, kur jūs īsti sēžat. Tātad. Es saprotu, ka ir arī ļoti liels Meksikas pilsoņu skaits, kas ir, kam ir piespiests nāvis sots Amerikas Savienotajās valstīs. Noteikti mēs vēlētos iepazīties ar, arī ar šo situāciju. Tālāk Rafaela Hazankungs, viņš ir pasaules koalīcijas, kas cīnās pret nāvis sodu izpildu direktors. Un tāpat man ir liels prieks pie mums redzēt uh, Mišelu Tīlimans, kas ir Kohom priekšsēdētājs. Un Tāpat sirsnīgi sveicu Veroniku Arno kundzi, kas vada uh, ārējo attiecību ģenerāla direkcija Eiropas komisijā, kas īpaši pievērš cilvēktiesību jautājumiem. Nu, mums noteikti vajadzēs atcerēties, kāda ir Eiropas Savienības apņemšanās cīnīties pret nāvis sodu un saskaņā ar mūsu rīcībā esošo aktuālo uh, informāciju ir joprojām 154 valsts un teritorijas, kas uh, ir. kas ir apņēmušās eh, atteikties no nāves soda izmantošanas. Un mēs varam runāt, ka tā ir patiešām nozīmīga veiksme, bet tas vēl nav pēdējais solis. Ir valsts, kas joprojām saglabā nāves sodu, tās ir 43 valsts visā pasaulē, un ir 48 valstis, kas 2008. gadā eh, joprojām izpildīja nāves sodu. Tā tad var eh, runāt, ka šis skaitlis samazinās. 2009. gadā eh, valstis, kas joprojām izmantoja nāves sodu, bija 18. Un, e, ja mēs runājam par pakāpenisku atteikšanos no nāvis soda, mēs e, redzam, ka tas pamazām notiek, bet ir valsts, kas joprojām izmanto nāvis sodu kā e, galveno sodu, tādu nozīmīgāko sodu par smagiem noziegumiem. Un saskaņā ar statistiku notikušas ir apmēram 5000 nāvis soda izpildes un 2008. gadā ar naudu tika sodīti 5735 cilvēki, tātad šis skaitlis ir mazāks nekā 2007. gadā ar nāvi sodīto cilvēku skaits. Protams, Eiropas Savienība ir izteikusies ļoti konkrēti pret nāvis sodu, un eh, vien, tas ir viens arī no mūsu galvenajiem mērķiem, eh, lai notiktu atteikšanās no nāvis sodu visā pasaulē. Ir valstis, uh, kuras joprojām izmanto nāves sodu, un mēs pieprasām, lai šīs valsts aizvien mazāk augstāko sodu mēru un ņemtu vērā starptautiskos cilvēktiesību standārtus. Eh, diemžēl ANO ģenerālajā asamblējā nākamā nedēļa laikā mums šim jautājumam vajadzēs atkal pievērsties. Eiropas parlaments arī pieņēma rezolūciju Eh, ņemot vērā dienu pret nāves sodu. Šī rezolūcija tika pieņemta 7. oktobrī. Parlamenta prezidents 8. oktobrī nāca klājā ar paziņojumu. Eiropas Savienība un Eiropas padome eh, arī izdeva kopīgu deklarāciju, un tā, tad, eh, tā bija tāda laba sadarbības gara izpausme. Mēs varējām uzlabot sadarbību ar. Uh, starp Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas padomi. Šī informācija ir atrodama arī jūsu priekšā esošajos dokumentos. Un tagad, vēršoties pret mūsu godātajiem viesiem, es vēlējos uzsvērt to darbu, ko ir veicis Steforda Smita kungs, un pēc mūsu sanāksmes 13.00 būs preskonferences, uz kur laipni ir aicināti visi dalībnieki. Uh, Steforda Smita kungs, es vēlējos jums dot vārdu, lai jūs varētu mūs iepazīstināt uh, ar pētījumu, kas uh, runā par uh, tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas uh, gaida nāvis sodu izpildi citās pasaules valstīs. Varbūt tad jūs varētu ar desmit minūtēm tagad aprobežoties, un pēc tam būs jautājumu un atbilžu kārta. Paldies! Ah, there we go even as a lawyer, I'll try and limit myself. Pat kā advokāts es mēģināšu ierobežot savu stāšanos uz desmit minūtēm, bet ir liels gods uzstāties eh, jūs priekšā. Es stādīšos priekšā gan kā brits, gan amerikānis, bet šodien es vairāk runājot, ka amerikāni man jādara saržģītais darbs, kā pārstāvot valsti, kuru pastāv nāvisots. Es gribu pateikties jums par jūsu paveikto darbu un gribu sacīt, ka tie Vakar vēl vakarā saņēmu no Kalifornijas eh, kolēģi vēstuli, kur arī viņš lūdza darīt jums zināmam. Eh, mana eh, kolēģa viroja strādā ar apmēram 700 nāves sodu, uz nāves sodu no tās notiesātā personām savienotajās valstīs, un viņš grib pateikties jums par jūsu paveikto darbu abolīcijas ziņā un kas ir ļoti nozīmīgs eh, civilizācijas veidošanā un, eh, un abolīcijā. Bet vispirms es gribētu uzsvērt to, ka šodien es runāju kā reprīva eh, priekšsēdētājs. Komisija un mēs esam strādājuši komisijas projektu ietvaros un arī vairāk, taču man, mm, Eh, esam strādājuši ar daudziem Eiropas priekšlikumiem, taču ņemot vērā to, ka eh, nāvis sots ir eh, vairākās, daudzās pasaules valstīs saglabājies, tā skaitā Amerikā, jūsu darbs ir ļoti nozīmīgs un ņemot vērā to, ka man ir nācies saskarties ar aptuveni 300 uz nāvis sot notiesātām personēm, es apzinos, cik tas ir vēl jo vairāk nozīmīgi. Mēs eh, vēlamies sacīt, ka mēs neko nevēlamies uzspiest eh, Eiropas Savienības valstīm nekāda veida darbības, bet mēs vēlamies, lai šī sadarbība ir kooperatīva ar visām valdībām, lai varētu uh, maksimāli efektīvi iesaistīties darbā. Arī gribu sacīt, ka Meksikas vadība Eh, ir ļoti labs piemērs, kā šo darbu īstenot. Arī Savienoties valstīs Meksikas valdība atbalsta eh, šīs valsts uz nāvi notie, notiesātos, un Meksikas projekts ir tāpēc ļoti nozīmīgs. Un gadījumā, ja ir Meksikāns notiesāts uz nāvi savienotajās valstīs, tad jums ir vismaz piecas reizes lielāks izredzes no tā izvairīties nekā, nekā citā gadījumā. Mēs arī par to šodien runāsim. Un tas labums, ka Eiropas Savienība un dalība valstis iesaistās pār savu valstu pārstāvjiem, nevar tikt nepietiekam novērdzēts. 95. gadā. Uh, Eh, man nācās eh, sēkot eh, nāves soda izpildīja elektro, ar elekt, uz elektriskā krēsla personai, kuras pazinu. Diemžēl man nebija nekādas iespējas iesaistīties, un vienīgais fakts bija tas, ka Britu valdība bija lūgusi neizpildīt nāvis sodu. Esmu tagad eh, gandarīts, ka kopš tā laika Britu valdība savu pieju ir mainījusi un kļuvusi par ļoti intervencionistisku eh, gan, attiecībā uz Britiem, gan Savienotajās valstīs, ja tie ir notiesāti uz nāvi, gan citās valstīs. Un es domāju, ka Eh, arī pateicoties šai Britu valdības intervencijai, vairāk nāves sodu gadījumi ir atcelti. Pat tajos gadījumos, kad eh, attiecīgā persona nav Eiropas valsts pilsona, bet ir vienkārši ar to saistīts, piemēram, Henks Skinners eh, kuram līdz nāves sodu izpildē bija palikusi 35 minūtes šis nāvisots tika atcelts pateicoties Nikolas Sarkozī. Uh, E, iesaistīšanai šajā darbā. E, turklāt e, attiecīgā persona nebija Francijas pilsonis, bet vienkārši viņš bija precējies ar francūzieti. Tāpēc neviena darbība nevar būt par mazu, nevar būt par vēlu. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi par to, ka mēs par to runājam šodien, un Eiropas iesaistīšanās ir aizvien efektīvākam. Pirmkārt, pirmais darbs, ko mēs darām, ir identificējam cilvēkus, kas ir notiesāti uz nāvi citās valstīs. Un brīvi ziņā mums ir projekts eh, Savienotajās valstīs, eh, kurās ir vairāk nekā 3000 eh, personas notiesātas uz nāvi. Mēs identificējam tā skaitā Eiropas un citu valstu izcelsmes pilsēņus. Kolēģis no Kalifornijas saka, viņš uzskata, ka aptuveni 50 Uh, ārvalstu pilsoņu un 150 cilvēku ar ciešām seknēm ar šīm ārvalstīm ir notiesāti uz nāvi tikai Kalifornijā vien. Visā pārējā valstī tāda varētu būt krietni vien vairāk. Savienotās valsts ir tikai neliela pro problēmas daļa. Februārī es apmeklēju Pakistānu, kurā ir 7500 notiesāto uz nāvu, un tā ir um, vislielākā, uh, visplašākā grupa pasaulē. Neviens uh, pirmkārt mums vajadzēja e, identificēt jau šos cilvēkus, kas vispār ir notiesāti uz nāvi, un tad vēl e, to vidu atrast ārzemnieks nebūtu nav viegli. Līdz ar to mums ir ļoti daudz e, paveicamā darba. Tā ir joma, kurā mums ir leģitīmas iespējas iesaistīties darbā viens, viena no vis E, grūtākajām, viena no visbūtiskākajām funkcijām padomniekam ir palīdzēt e, ieslodzītām personām pasaulē. Un tas ir ļoti nozīmīgi ņemot vērā Eiropas Savienības pūliņus e, cīņā par abolīciju. Jautājums ir par to, kā mēs šo iesaistīšanos padarām visefektīvāko. Es domāju, ka daudz ko mums varētu pastāstīt meksikāņi, jo viņi tiek spoži ar šo uzdevumu galā. Un arī mēs, Riprīv, Eh, strādājam gan ar Britu, gan vēl jau vairāk ar aizvien vairāk citu valstu pilsoņiem. Un pirms divām nedēļām eh, sadarbība ar Ukrainas ombudu bija ļoti noderīga mums, lai mēs varētu īsā termiņā sniegt palīdzību vienam no viņu valsts piedarīgajiem Virģīnijā. Viens no veidiem, kā mēs to varam panākt, ir sadarbojoties gan ar valdībām, gan ar NVO vis, eh, pasaules valstīs, lai varētu, varētu identificēt šo problēmu un iesaistīties šo valsts piedarīgo vārdā. Mēs to darām. Tāpēc, ne tikai tāpēc, ka eh, tieši eiropieši ir tie, kuriem mēs gribētu būt eh, palīdzēt. Mēs palīdzam arī mm, tāpat citu valstu piedarīgajiem, piemēram, Jemenā kad es tikos ar dažiem ģimeniešiem, kuri vienkārši vienkārši nezināja, ka pastāv šāda opozīcija nāvis sodam un ka mēs aizstāvam tos, kas ir notiesāti uz uh, nāvi, tā skaitā arī Jemenā, un es domāju, ka mēs esam ļoti daudz darījuši arī citu ciet, uh, ieslodzīto interesēs. Es e, ceru, ka nākotnē šī problēma mums vairs nepastāvēs, taču līdz tam mums ir e, pie tās jāstrādā. Un tagad es gribu pateikties jums par uzmanību. Paldies e, par jūsu ļoti mm, īsu uzstāšanos. Jā, es tik tiešām skatījos pulksteni, jūs ziniet, Amerikas tiesās sit ar āmurīt, kad jūs pārsniedzat atvēlēto laiku. Turpin priekšsēdētāji, vai mēs tagad varētu lūgt izteikties Sūza kungam. Pēc tam, kad mēs uzklausījām, cik nozīmīgi ir Meksikas valdības loma šajā kampaņā, it īpaši, lai varētu eh, palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no šīs uz nāvi no notiesāto rindas sūzakungs, vai es varētu lūgt jums uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo uzaicinājumu uzklausīšanā, kas dod mums iespēju eh, izskatīt galvenos elementus un arī galvenās darbības, Meksikas, ko veic Meksikas valdība un ārlietu dienests, lai varētu saglabāt cilvēktiesības tiem, kuri ir tikuši notiesāti uz nāvi, lai varētu sniegt juridisko palīdzību, ņemot vērā visus pūliņus, gan juridiskus, gan diplomātiskus, kas ir valdības rīcībā. Meksikas valdība ir uh, uzsākusi sniegt palīdzību visiem saviem valsts e, piederīgajiem. E, pirmais notikums bija 1999. gadā uh, atzinums Amerikas tiesā attiecībā uz līgumiem par cilvēktiesībām, to piemērošanu, to piemērošanu konkrētajā gadījumā, kurš attiecās uz nāves sodu ārvalstu pilsoņiem. Eh, kuriem nav, eh, kuri nav tikuši izmantoti, eh, informēt par savu iespēju saņemt informāciju un palīdzību. Tas ir pirmais elements, kas ir ļoti nozīmīgs un arī vēlāk tiek izmantots gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, kā atsauce Eh, kurā mēs varējām izmantot vienu no visnozīmīgākajiem mūsu reģiona uh, juridiskiem instrumentiem. Vēlāk, 2000. Eh, gada septembrī, m, uh, juridiskās palīdzības programma Meksikas valsts piedarīgajiem, kas saskars ar nāvis sodraudiem, tika izveidota, ir īpaši paredzēta tiem meksikāņiem, kuri tik notiesāt uz nāvis savienoties valstīs. Un šī programma Eh, attīstīties tālāk un sākot ar 2001. gadu sāk iekļaut ne tikai tos gadījumus, kas ir notiesāti uz nāvi, bet arī eh, tos meksikāņus, kas ir izdarījuši pārkūpumu un varētu atrasties eh, šādās briesmās. Un tika veidotā palīdzības sistēma, lai mēs varētu šādu palīdzību nodrošināt. Šī programma ir ar galveno mērķi bija, lai varētu pal sniegt palīdzību tiem meksikāņiem, kuri jau ir e, notiesāti uz nāvi, vai arī, lai varētu sniegt palīdzību, mēģinot atcelt šo sodu, kas, un šeit ir jāsaskaras ar ļoti nozīmīgu e, Ziemeļamerikas tiesu sistēmas e, darbību, kas saistām ar apelāciju, ar citām darbībām, un Pie tā strādā eh, eh, gan konsulārie, gan juridiskie, gan citi dienesti, lai varētu izmantot eh, gan savienoto valstu tiesību, gan starptautisko tiesību elementus, kas ļoti bieži ir bijuši nozīmīgi un izšķirīgi, lai varētu panākt šādu nāvis soda atcelšanu. Šāda veida izmeklēšana varētu būt gan pieaicinot lieciniekus no Meksikas vai citām valstīm, psiholoģiskās ekspertīzes, cita veida ekspertīzes, lai varētu panākt nāvis soda atcelšanu. Programma ir attīstījusies un šobrīd tā īpaši seko gan Eh, aizsardzības gadījumiem, gan gadījumiem, kas eh, atrodas eh, tiesvedībā un krimināla procesā Amerikas Savienoto Valstu tiesu instancēs un iesaistās tajā brīdī, kad kāds no šiem tiesvedības gadījumiem varētu pārvērsties par gadījumu, kurā par procesu, kurā var tikt piemērots nāvisots. Mēs izmantojam dažādas konsulārās iespējas un e, citus līdzekļus. E, E, piemēram, Teksasas pierobežas zonā e, mēs esam varējuši novērot, ka ļoti bieži pirmās stundas ir ārkārtīgi svarīgas tad, lai varētu, lai varētu efektīvāk sniegt palīdzību. Mēs esam uh, uh, izveidojuši ļoti nozīmīgu uh, konsulāro tīklu, kas ir viens no vislielākajiem, kuru kāda valsts ir izveidojusi citā valstī, savienotajās valstīs ir ap 50 konsulātu, un mēs esam izveidojuši īpašu struktūru eh, savā konsulārajā tīklā, kas strādā ar šīs juridiskās um, palīdzības jautājumiem. Tur ir piesaistīti 21 advokāts, kas um, strādā un palīdz skatīt šos jautājumus, kā arī uh, E, speciālisti psiholoģijā, psihiatrijā un neiropsihiatrijā. Kā jau es pieminēju, kā jau to pieminēja Stafford kungs, e, programmai ir izdevies krietni vien samazināt nāvis sodu skaitu, kas ir piesvā, pie, kas piespriesti meksikāņiem, un starp 540 šobrīd uh, piespriestai navas sodiem neizpildītajiem nav neviena meksikāņa. Kopi gribētu pirms, pirms es beidzu uz, savu uzstāšanos pateikties Eiropas Savienībai par eh, sniegto darbu, kā arī pateicos eh, par eh, augstās pārstāvs Aštons nosūtīto vēstuli Savienoto valstu valsts sekretārei Klintonei E, šajā sakarā, kā arī, e, kā arī gribu pateikties par ļoti nozīmīgiem vēstījumiem, ar e, ko ir nosūtījuši Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieki. Gribu pateikties un uzteikt arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas strādā ar šiem jautājumiem un mums palīdz. Paldies! Much, Mr. Paldies Suzas kungam par mums sniegto informāciju par uh, daļrunīgiem skaitļiem, un, protams, mēs esam arī apņēmības pilni spēcināt sadarbību ar jums. E, vai tagad es varētu dot vārdu Rafaelam Šenui Hazanam, kas ir e, pasaules pret e, nāves sodu izpildirektors lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi. Es vadu franču organizācija, kas cīnās pret nāves sodu, un es esmu Pasaules koalīcijas ģenerāls sekretārs. Un eh, tā ir organizācija, kuras paspārnē darbojas apmēram simts organizāciju visā pasaulē. Eh, jūsu komitejas eh, sekretariāts lūdza mani sniegt īsu prezentāciju par nāves sodu situāciju visā pasaulē. Pagājušā svētdiena bija astotā. Uh, gada diena, kad mēs uh, esam atzīmējuši šo uh, dienu pret nāvis sodu. Jāņem vērā, ka ir uh, sasniegts patiešām nozīmīgs progress runājot par nāvis soda atcelšanu, jo 139 valstis vai de jure vai de facto jau ir atcēlušas nāvis sodu. Ir 54 uh, valsts, kas joprojām izmanto nāvis sodu. 2009. gadā tikai 18 valstis veica nāvis sodu izpildi. Un šie skaitļi. Uh, atspoguļo tādas attīstības tendences, ka pasauli joprojām turpina atteikties no nāvis soda. 81. gadā bija tikai 39 valsts, kas izpildīja nāvis sodu. Tagad eh, divas trešdaļas eh, no visām pasaules valstīm vai de facto vai de jura ir atteikušās no nāvis soda izpildes. Burundi un Ruandā 2008. gadā Uh, tie bija pēdējie piemēri. Ņū Meksika 2009. gadā arī bija spilgts uh, šīs tendences um, paraugs. Protams, uh, situācija konkrētās teritorijās joprojām ir ļoti sarežģīta. Pirmām kārtām jūs jau pati minējāt to, kas valda Ķīnā, tur cilvēku tiesības tiek bradāts kājām no dienas dienā. Un e, nāves sods patiešām ir milzīga problēma. E, arī lielais caurskatāmības trūkums to visu vēl joprojām samilzina. Mēs esam uh, lēsuši, ka Ķīnā nāvi tiek sodīta apmēram 6000 cilvēku gadā, bet uh, skaitļi mums ir pieejami, piemēram, par 2009. gadu tur ir uh, teikts, ka ir izpildīts nāves sods tikai 714, 714 cilvēkiem oficiāli. Nu, tas tie ir oficiālai skaitļi, ko mums piedāvā ķīnas varas iestādes. Tālāk. Vidēja austrumi situācija tur ir arī samilzusi. Islama valstīs, protams, eh, daudz kas tiek lēmts saskaņā ar šārī likumu. It sevišķi Irānā bija vairāk par 388 nāves soda izpildēm 2009. gadā. Un eh, šī situācija bija īpaši bēdīga pēc 2009. Eh, gada jūnija vēlēšanām. ASV, kā jau Klaivs minēja, States carries out execution in 2009. Mums arī ir piedāvā 2009. gada skaitļi, 52 cilvēkiem tika izpildīts nāves sods, 328, 3280 cilvēki joprojām gaida nāves sodu izpildi. Un šie skaitļi eh, atspoguļo to, ka nāves sodu izpildi samazinās ASV. ASV īstenībā ir viena no retām, retajām demokrātiskajām valstīm, kas īstenībā nosoda citas valsts, kas joprojām turpina izpildīt nāves sodu. Bet ASV ir tāds kā pretmets uh, citām valstīm, kas vispār uh, mēģina attaisnot uh, šāda soda izpildi. Tagad daži vārdi par sistēmas upuriem. Eh, eh, šī, piemēram, Irānā eh, jūs var sodīt ar naudu, tāpēc, ka jūs esat sieviete, homoseksuālists vai arī mazgadīgais likuma pārkāpējs. Pēdējo gadu laikā Irānā ar nāvi tika sodīti 35 mazgadīgie, tas notika arī Sauda Arābijā. Eh, tāpat eh, ar nāvi var sodīt cilvēks, kam ir gan fiziska invaliditāte, gan eh, kādas garīgas atkāpes. Virģīnijas štatā tika sodīta ar nāvi sieviete, kuras IQ lēsa starp 70 un 72 punktiem. Tāpat jūs varat būt etnisks vai reliģiskas minoritātes pārstāvis, arī migranti, kas strādā kādā citā valstī, var ciest no nāves soda. Protams, eh, eh, nāvis sods nešķiro nevienu, tas varbūt arī politisko represiju ierocis, kā tas notiek Irānā, Ķīnā un citās valstīs. Noslēgumā vēlējos pasvītrot kas notiek, kuras ir jā, tās jaunās darbības zonas, kurās mums joprojām ir jāveic savas aktivitātes, tuvē austrumi, Āzija, ASV, joprojām ir tādi jūtīgi reģioni, kas atrodas mūsu prioritāšu sarakstā. Uh. About... Mēs esam tik nobažījušies par situāciju arī Centrālā Amerikā, it sevišķi Gvatemalā un Nikaragvā joprojām tur turpinās debats par nāves sodu, par to, ka ir jāatsakās no šī soda veida. Jāņem vērā, ka narkotika tirdzniecība un tranzīts ir ļoti problemātisks jautājums. Pēdējos trijos gados to īpaši sāpīgi esam piedzīvojuši, un, protams, nākotnē tas savu aktualitāti nezaudēs. Uh, Daudzas valstis ir eh, runājušas par to, ka varētu at, atjaunot nāvis sodu tieši par eh, noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku tirzniecību, piemēram, Latvijā, Amerikā. Ķīnā un Āzijā daudz cilvēku ir tikuši ieslodzīti un sodīti ar nāvi arī tieši saistībā ar narkotikām. Protams, Eh, es domāju, ka tas kā arguments savu aktualitāti saglabās nākamo gadu laikā. Un visbeidzot, eh, saiknes starp islama ticību un eh, nāvis sodu ir ļoti cieša. Šarija likums joprojām tiek izmantot šajās valstīs, un arī to mēs nedrīkstam izlaist no savu redzes loka. Mongolijā. Um, about Uh, Belarus. Situācija ir nopietna. Uh, mēs esam vērojuši arī to, kas notiek uh, Baltkrievijā. Gabona, Malī, Benīna ir bijuši tāds kā paraugvalstis, tās ir viesušas mūsos cerības. Jāņem vērā, kas notiek Āzijā. Nu, tur ir tāda, zinām, politiskā grība Pakistānā un Indonēzijā arī pamazām sāk atteikties no nāves sodu izpildes. Un e, ir aizvien vairāk valstu, kas ir gatavs atteikties no nāves soda, jo pilsoniskā sabiedrība, valdības un starptautiskās organizācijas, e, tādas kā Eiropas Savienība, dara ļoti daudz, lai e, valstīm lūgtu spērt šo soli. Ir e, bijis, bijuši dažādi semināri, sadarbības formas un nesen tika e, izveidot arī īpašu komisiju Spānijas valdības paspārnē. Pagājušajā nedēļā Madridē tikās daudz pārstāvi un uh, jāņem vērā, ka nāves soda atcelšana ir nenovēršama un tā ir jānotiek. Paldies! Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji, paldies par uh, to, ka jūs arī viesāt mūsos tādu zinām cerības tariņu, runājot par valstīm, kas jau ir gatavas atteikties no nāves soda. Including, you mentioned uh, Belarus, which of course is, is, is uh... Protams, uh, šie gadījumi ir uh, ļoti īpaša un jāņem vērā, ka mums ir arī sadarbība ar Āzijas valstīm, ar Austrumu valstīm. Mums ir uh, jāņem vērā attīstības tendences tieši šajā reģionā. Tagad mums ir uh, Eiropas institūcija pārstāvi Tīleman kungs, Kohom priekšsēdātais Beļģijas prezidentūras pārstāvs lūdzu. A tout grand merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdātais kundze. Es gribētu pateikties jums uh, ne tikai par uh, ielūgumu, bet arī sveikt visus jūs apakškomitejas deputātus. Deputātus. Priekšsētājs kundze šodien es īpaši uzsvēršu uzstāšanās reizē rezolūciju, jeb drīzāk rezolūcijas projektu, kas tiek gatavots ANO ģenerālā asamblējā. Un, lai ANO ģenerāla asamblējā Uh, arī man varētu uzklausīt, es turpināšu uzrunu frā, uh, angļu valodā. Es vēlējos uh, jūs informēt, ka mēs uh, gatavojām 18 mēnešu trijo prezidentūras programmu, tātad uh, Spānijas, Beļģijas, Ungārijas prezidentūra un uh, nāves sots uh, cīņa pret to tika uzskatīt par vienu no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs vieno. No Nojāmies, ka šis jautājums ir jāiekļauj arī starptautiskajā darba kārtībā. Pirms Beļģija lēma vienu no semināriem veltīt tieši šim tematam, mēs strādājam arī pie virknes dažādu citu iniciatīvu. Uh, eh, NVO fórums notika no 11. līdz 13. jūlijam, un uh, galvenais temats bija Eiropas Savienības cilvēktiesību instrumenti un dažādi pieņemtie līgumi. Uh, Šajā seminārā, kurā mēs galvenokārt runājām par uh, nāvis sodu un par to, kā cīnīties par tā atcelšanu, mēs pat tiešām varējām uh, gūt ļoti daudz pozitīvu atziņu. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvi izteica dažādas ieteikumus. Es tagad tos detalizēti nemani, neminēšu, bet es varbūt stāstīšu par galvenajiem akcentiem. Pirmām kārtām mēs runājam par saskaņotību un tādu aptverošu pieeju veidot Eiropas Savienības politikas. Otrām kārtām sadarbība gan ar citām dalību valstīm, iesaistītiem pusēm un arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Uh, Trešais svarīgais akcents - izglītība un uh, informēšanas sniegšana gan mājās, gan arī uh, trešajās valstīs. Ceturtām kārtām - efektivitāte, visu instrumentu pilnvērtīga izmantošana un mm, instrumentu izvietošana ņemot vērā to, kurās jomās mēs varētu darboties labāk. Conditions Uh, more precise recommendations I want to highlight. Lai pievērstos tādiem uh, konkrētākiem ieteikumiem, es uh, izgaismošu sekojošus punktus. Fóruma laikā mēs apspriedāmies arī ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un vienojāmies, ka ir jāizveido uh, tāds kā tīmeklis, kurā piedalītos visi parlamentārieši, kas aktīvi cīnās pret nāvis sodu. Otrkārt, uh, ir jāsekmē caurskatāmība ņemot vērā tās valstis, kas joprojām saglabā nāvis sodu. Un šīm valstīm ir jāpieprasa visa izsmeļošā informācija par to, cik daudz cilvēkiem nāvis sods ir izpildīts, un šī informācija ir jāiesniedz augstajai ārlietu pārstāvēji Ashtons kundzei. Es domāju, ka Eiropas parlamentām savu lomu ir jāspēlē pārliecinošāk, radot šādu sadarbības tīklu ar nacionāliem, reģionāliem parlamentiem un arī citām vietējām pārstāvniecībām. Runājot par to, kas norisinās ANO, ir bijuši jau vairāki ziņojumi Eh, ar ko mūs iepazīstināja ANO un tās struktūras, un ANO ģenerālsekretārs arī nesenāca klajā ar jaunu paziņojumu. Šodien no pilsoniskās sabiedrības pārstāvi mēs dzirdējām, ka uh, ir vērojams tādas uh, eh, iepriecinošas tendences, ka tomēr ir daudz valsts, kas iet uh, moratoriju virzienā. Un ziņojumos mēs arī varējām iepazīties ar tādu faktu, ka uh, tās valsts, kas joprojām ir saglabājušas nāves sodu, tām ir eh, jās, eh, jāpiedāvā arī augstāks caurskatāmības līmenis. Un ģenerāls sekretārs pauda bāžas, ka patiešām trūks tādu uzticamu datu, cik cilvēki patiešām ir sodīti ar nāves sodu. Šķiet viens no runātājiem jau šo problēmu pietiekami ilustrēja, pieminot vienu konkrētu valsti. Ko darīt uh, ANO ģenerālajā uh, vispārējā asamblējā? Ir neviena Eiropas Savienība, bet ļoti daudzas valstis, eh, kas ir uzņēmušās konkrēts pienākums un izveidojuši reģionālu pieeju, gatavojot uh, rezolūciju. ANO ģenerālās asamblējas eh, komitejai tiks piedāvāts šādas rezolūcijas un kas mums šķiet visbūtiskāk. Viena no galvenajām prioritātēm ir tāda parūpēties, lai šī rezolūcija apstiprinātu un ilustrētu to, ka aizvien vairāk valstu ir gatavs ieviest moratoriju un atbalstīt moratoriju pret uh, nāvis sodu. Protams, mēs nevēlamies pazemināt to latiņu, kas jau tika uzlikt pietiekam augsti, sagatavot ziņojums 2007, 2008, 2009. gadā. Tā tad uh, ir jāparūpējas, lai arī atbalsts šīm rezolūcijām būtu pietiekami spēcīgs. 89 eh, ANO dalību valsts atbalstīja rezolūciju iepriekšēju reizi, 105 valstis balsoja par moratoriju. Tas demonstrē, ka rezolūciju patiešām atbalsta ļoti daudzi visos reģionos pasaulē. Tāpat Ņujorkā tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās eh, galvenie eh, reģionālo grupu pārstāvi, lai varētu par, parūpēties par procesa virzību un arī parūpēties par to, lai būtu pietiekami daudz atbalsta eh, rezolūcijai. Eiropas Savienība arī ir šīs darba grupas sastāvā, bet es jums vēlējos uh, nosaukt arī citas valstis - Angola, Argentīna, Burundija, Čīle, kā arī Austrum Timora. Um, now, last word maybe Vēl daži vārdi par to, ko esam dzirdējuši no Ņujorkas. Vispirms mēs esam vienojušies par teksta redakciju ja viss norisēs, noritinā, norisināsies saskaņā ar mūsu un darba grupas plāniem, rezolūciju mēs stādīsim priekšā ANO dalību valstīm nākamajā nedēļā. Tāpat vēlējos uzsvērt, ka papildus šim darbam Eiropas Savienība un citas dalību valsts, kas darbojas gan atbalsta grupā, gan darba grupā, ir gatavas uzsākt kampaņu, lai varētu veikt lobby darbu, lai varētu mūsu informāciju sniegt tādā plašākā kontekstā un lai piesaistītu lielāku sabiedrības uzmanību šiem notikumiem. Varbūt vēl daži vārdi. Sazinoties ar valstīm, kur joprojām nāvesods tik izmantots kā soda izpildes forma, uh, Mēs esam uzzinājuši, ka šīs valsts arī ir gatavas uh, uzmanīgi iepazīties ar uh, rezolūcijas saturu, un tās ir tādas labās ziņas. Un ir arī patīkam apzināties, ka ANO dalību valstis, pat ja tās neatbalsta rezolūciju, tomēr ir gatavs ar mums sadarboties. Un vēl Līdztekus rezolūcijai mums noteikti ir jāuzsver, ka tiekoties uh, divpusējā kārtībā Eiropas Savienībai ar partneru valstīm vienmēr ir jārunā par nāvis sodu gan dialoga, gan konsultāciju formā, un tāpat vēlējos uzsvērt, ka kopīgi ar valstīm mēs eh, cenšamies veikt lobby darbu pēc iespējas pārliecinošāk. Eh, ir arī paredzēts diplomātskais demaršs, vai nu citreiz tas notiek tā pārliecinošāk, citreiz netik redzami, bet eh, šādas politikas uh, Eh, rezultāti ir acīm redzami, un, protams, mums ir vienmēr jāuzdod jautājums, vai tas ir bijis pietiekami efektīvi, vai tas ir nesis cerētos augļus, bet mums ir jāturpina paust šis politiskais vēstījums pilnīgi visām valstīm, neizmantojot absolūti nekādus dubult standartus. Tā tad mūsu vēstījums ir skaidrs. Mēs turpināsim cīnīties pret eh, nāvis sodu. Paldies, turpin priekšsēdētāji, paldies Tīlamana kungam un liels paldies arī, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar pēdējām aktualitātēm, kas uh, notiek ņemot vērā šo ģenerālas asamblejas rezolūciju, kas top ANO. Tagad došu vārdu Arno, kas pārstāv. Um, eh, Reliks ģenerāldirekcija. Lūdzu. Paldies, priekšsēdājs kundz, kā jā, jūs uzsverāt, tā ir um, Eiropas Savienības uh, prioritāte visās uh, sastādaļās un bez tam vadlīnijas, kādas ir uh, un kādas dalību valstis cilvēktiesību jomā ir formulējušas. 98. gadā tika pieņemts, un tas skar uh, nāvsodu atcelšanu. Aštens kundze nāvsodu atcelšanu ir nosaukusi par prioritāti un to vēlreiz atkārtojusi parlamentā šogad. Gribētu atgriezties pie tā, ko kolēģi teica. Es domāju, ka nozīmīgi ir tas, lai būtu tāda plašāka koherence un saturiskums par instrumentiem un par iesaistītiem. Tātad par instrumentiem. Mišela Tīlemans um, skaidro lobby darbu, kādu mēs um, ANO ģenerāla asamblējā veicam, lai atbalstītu šo rezolūciju, ko atbalstēs. Šī ir uh, trešā šāda veida rezolūcija. Viņš pieminēja arī divpusējās saites. Pagājuši, kad es domāju, ka aptuveni 30 demarši tika izteikti viens uh, mm, nedēļā, it īpaši uh, sastībā ar Irānu un ASV. Un vēlāk atgriezīšos pie jautājuma, kādēļ par Ķīnu ir, eh, nu, burtiski tāds tā kā tukšums jākonstatē. Ir organizētas konferences un semināri, kā Tilman kungs teica, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi vērst uz to uzmanību un um, iedz, uh, parlamenta deputāti un arī vairākas uh, um, pārstāv dažādu viedokli. Un arī dažādas uh, tiešsaistes vietnes dalība valstīs uh, pauž atšķirīgu viedokli, un dažkārt cilvēki ir pārnāvis sodu. Ētiski uh, tas ir uh, jānosoda un nosods ir neefektīvs. Uh, kā uzsvēra tie kolēģi, kas pārstāv dažādas organizācijas uh, pret nāves sodu Mēs arī atbalstam tos instrumentus, kādi ir vērsti pret nāvis sodi, un arī cilvēktiesību instrumenti, kāds tiek iztansots parlamentā. Ir 16 projekti, kas tiek īstenoti, un nākošu, kad mēs atkal uh, atjaunosim aicinājumu atsākt aktivitāti šajā jomā. Projekti ir ļoti dažādi, pārsvarā izmanto tās iespējas. Uh, Mm, kādas um, aprakstīja kolēģi, kas ir šogad uh, un šoreiz iesaistīti. Dažādās valstīs ir dažādi um, projekti. Tā tad tiek um, vērsta uzmanība uz uzmanības pievēršanu, iedzīvotāju uh, informēšanu, palīdzību uh, konkrētos gadījumos un arī uh, nav sod izpildus apstākļu monitoringu, jo jūs zinat, ka mēs vēlamies ne tikai samazināt nav sod izpildu kā tādu, bet cik tālu tā a, pastāv, jānodrošina tas, lai izpildus apstākļi atbilst minimālajiem standartiem starptautiskā līmenī, kāda arī eksistē. Tātad tā, tās valsts, kas nav atteikušās no nāves soda, ir jāsamazina to e, izpilde par e, noziegumiem. E, kā arī ir jārūpējas par to, lai gan process, gan arī izpildi notiktu atbilstoši noteikumiem. Tātad runājot par tiesvedību, ir jāiesaistē šie līdzekļi mūsu ciņā. Jūs runājat par Eiropas padomus īpašo lomu un mūsu sadarbību ar e, Eiropas padomu, tā piemēram šogad e, kopā notika pasākums Baltkrievijā. Mēs mēģinājām šo pēdējo uh, valsti, kas ir ETSO dalībniece Eiropā, mainīt tās praksi. Un ir nozīmīgi, protams, arī, lai partneri saglabātu šo koherento darbību un efektivitāti. Eiropas parlamenta rezolūcija mūs iepriecina, jo tas ir tāds ļoti spēcīgs politisks vēstījums, mm, un tas ir vienbalsīgs eh, ar plašu atbalstu Eiropas eh, parlamentā. Arī Mišela kungs teica, ka parlamentārieši pārstāvot iedzīvotājus un arī kontaktējoties ar tiem, var veikt ļoti plašu skaidrošanas darbu. Tagad pilsoniskā sabiedrība ne tikai tādēļ, ka tā Mm, veic tādu garantijas darbu, arī monitoringu darbu, kā arī juridisko palīdzību. Tātad mēs pievēršamies pie pilsoniskās sabiedrības, lai daudz ko veiktu, bet arī dati. Un mm, šeit es atgriezīšos pie Ķīnas. Mēs zinām, ka Ķīna ir lielākais naudas sodu izpildītājs, un es jau teicu, ka ir mm, vairāki demarši, un tie pārsvarā tiek. Uh, uh, veikti pret ASV un uh, Irānu. Kādēļ ne pret Ķīnu? Tādēļ, ka ir tāds liels melnais caurums, nezināmais, un mēs uh, diskutējam cilvēktiesību dialogu ietvaros ar Ķīnu. Tā ir uh, problēma, ka dati ir absolūti necaurskatām. Nu, mēs vienkārši tos nezinām. Bez tam procedūra ir necaurskatām, un šobrīd ir tāda interesanta attīstība, proti pārskats augstākā tiesa Ķīnā izskata likumdošanu nāves sodi jomā. Mums ir ļoti grūti eh, gūt datus un ieskatu par to, kas notiek Ķīnā. Un vēl kādu valsts, ko vēlos pieminēt, jo kolēģi pirms manis eh, minēja demokrātiskās valsts un arī ASV, bet, nu, jāpiemina arī Japāna eh, runāt par Āzijas valstīm, jo jāsaka, jā, raugās tādā ilgtermiņā cīnoties pret nāvis sodu, un uh, tas ir nozīmīgi arī jaunās finanšu perspektīvās. Un, uh, jā, turpin iesaistīties ilgtermiņā. Japāna, piemēram, ir atsākusi šovasar nāvis sodu izpildes Un pat, ja viņi mēģina caurskatām to darīt, un viņi arī ielūdza žurnālistus šajā izpild, nāvsad izpildes zālē, tas ir tāds briesmīgs pasākums, bet nu, tas, ka viņi ir atsākuši nāvsad izpildā, nav laba uh, zīme. Un uh, par parlamentu runāju, par uh, pilsonisko sabiedrību, par dalību valstīm. Es domāju, ka jāraukās uh, arī uz tiem ieteikumiem, kādi tiek izteikti. Un, ja jūs vēlaties izmantot eh, demaršu instrumentu un arī konsulāro pārstāvniecību, tad jāragās, vai nevarētu darīt vēl ko vairāk. Tātad šobrīd Eiropas Savienības politika ļoti skaidra. Meksikas kolēģis atgādināja Avena gadījumu, kas nozīmē, ka nu, mēs iesaisties attiecībā uz uh, neatkarīgi no uh, dzimuma, ādas krāsas un vispār par konkrētiem gadījumiem. Uh, konkrētām personām. Jāraugās uz efektivitāti un uz šo ideju. Es domāju, ka ir divi ceļi. Uh, Lisabonas uh, līgumā ir paredzēta sadarbība, lai uh, garantētu konsulāro aizstāvību. Un ir tāda grupa, kas um, nodarbojas ar konsulāro aizstāvību dalību valstu līmenī. Un to varētu varbūt izskatīt kā iespējama informācija. Un četreiz gadā tiek diskutēti cilvēktiesību jautājumi, un uh, ES vēstniecība pārstāvi tieks Ņujorkā četreiz gadā. Nākošā sēde būs decembrī, Un varbūt, ka tas būtu jautājums darba kārtībā, ko varētu izdiskutēt. Es domāju, ka tas tāda interesanta iespēja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Thank you so much, Madam Arno. Paldies, Arno kundze. Un ļoti patīkam dzirdēt, ka jūs eh, strādājat ņemot vērā jaunos Lisabonas eh, līguma nosacījumus eh, un kā tie Eiropas Savienības delegācijās visā pasaulē varētu stiprināt cilvēktiesību uzlabošanu un tā skaitā nav sodu atcelšanu. Uh, visā pasaulē. Mēs esam tagad izsmēluši mūsu viesu sārakstu, un es gribētu dot eh, iespēju izteikties kolēģiem. Ir trīs kolēģi pieteikušies šobrīd. Gomešas kundze, Lagbīler un Lutfords kundze. Gomešas kundze, paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem dalībniekiem šajā ļoti nozīmīgajā diskusijā. Es gribētu eh, sacīt, ka tā kā ļoti daudz ir norādīts uz Eiropas Savienības iesaistīšanos nāves sots atcelšanā, es gribētu vērst uzmanību uz to, ka cik nepieciešams ir ieviest šo programmu, lai varētu identificēt eh, personas ar Eiropas saiknēm, kas ir notiesāts uz nāvi, kas ir ļoti nozīmīgs rīks, lai varētu turpināt eh, un virzīt tālāk mūsu kampaņu vispasaules eh, līmeņa nāvisoda atcelšanai. Kā jau to sacīja priekšējais runātājs, mēs varam veidot eh, diskusijas ar varas un lēmēģi iestādēm valstīs, kurās ir notikusi aizturēšana Eh, un uzturēt ar tām dialogu, mēģinot tos pārliecināt, ka uh, tas patiesībā nav pareizs process un nekalpo justīcijas un taisnās tiesas interesēs. Eh, tad, kad es, es biju Portugāles vēstniec Indonīzijā, man bija jācīnās, lai varētu izglābāt vairāku angoliešu dzīvības, kas bija notiesāti uz nāvi. Un bija ļoti būtiski redzēt, kā tie, kuri bija sakojuši šim gadījumam, mēdīni vispārējie, ka tiem bija tie argumenti, kurus mēs izmantojam, bija atklājums viņiem. Šeit eh, nav runa tikai par tiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienību vai viņu priekšteču vai citā veidā, bet tas ir ārkārtīgi kritisks rīks, lai varētu efektīvi veidot kampaņu vispasaules līmeņa nāvisodu atcelšanai. Un es esmu eh, pārliecināts, ka komisija un Arnokums pievērš šiem jautājumiem īpašu uzmanību. Taču ir ļoti nozīmīgi iekļaut rezolūcijā, kur mums ir pieņemta to, lai šāda programma tiktu izveidota. Rezolūcija jau ir pieņemta pagājušajā nedēļā. Un es gribētu. E es eh, domāju, ka parlamentam ir jāstrādā efektīvāk mūsu debatēs un sadarbībā ar dažādu valstu varas un lemju iestādēm, kurā šīs personas ir ieslodzījumā, kā arī izdarot spiedienu uz padomu augsto pārstāvi lai skatītu šos gadījumus valstīs ar obstrukcionistisku tendenci, konkrēti ar Ķīnu. Un es piemirsu pateikt to, kā attiecībā uz programmu. Meksikas piemērs ir ļoti labs. Un mums ir jāpiešķir kredīts Meksikai un jāmācās no Meksikas pieredzes. Paldies, Gomes skundze, Lohbīlers skundze. Paldies, priekšsētājs skundze. Paldies arī tiem, kas uzstājās par ieteikumiem un arī viņu teikto. Jā, mums ir eh, Eiropas parlamentā vienots eh, viedoklis, bet es atceros. Uh, ka pagājušajā nedēļā diskusijās daži deputāti runāja par nāves soda um, eksistenci un arī jēgu. Mēs nevaram to aizmirst, tie ir daži tikai un pārstāv ekstrēm labējos spēkus. Runājot par rezolūciju, rezolūcijas projektā, par to nevarēja balsot vairākums, bet es domāju, ka saturiski tomēr mums ir nepieciešamība vēl diskusēt. Jo stratēģijā mēs runājam par to, lai pēc iespējas cilvēku loku samazinātu, kas noziedzīgi nodarījuma dēļ tiek sūtīts ar nāves sodu. Un šeit ir vēlreiz ļoti precīzi jāparaugās, un es domāju, ka pasaules koalīcijas pret nāves sodu pārstāvi par to runāja, cik tālu Eiropas Savienība un ANO. Uh, veicina narkotika izplatības apkarošanas programmas. Tas ir liederīgi, bet tas dažās valstīs var novest pie tā, ka narkotika tirgoņi tiek sodīti ar nāves sodu. Un es domāju, ka šeit parlamentā ir jādiskutē. Vienkārši pieminēt to projektā nav pietiekami. Un tagad, ierodoties zālē, es redzēju, ka ir veikts pētījums International Harm Reduction Association to ir veikusi, un viņi iesaka, lai virzītos uz priekšu parlamentā strādāt pie direktīvas, lai nedot ieguldījumu šajās uh, nodo, uh, narkotika apkarošanas programmās, lai nosacīts netikt plašāk izmantots un tādēļ. Uh, Jautājums Hasan kungam, kā jūs uh, to vērtējat, jūs īsti par to runājat, un konkrēts jautājums arī komisijai. Cik uh, valstīs uh, šī programma tiek īstenota narkotika apkarošanai, un cik, um, cik, cik tā valstu pielieto nāves sodu no šīm valstīm? Paldies, Lokbīlers kundze. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz dokumentu, kas iekļautā dosijē, ko, ko mēs esam saņēmuši no tā do, harm reduction, jeb bīstamības samazināšanas asociācijas, kur ir iekļauti dokumenti no denēja e, donoru valstīm, e, kuras nosodā dubultu standarts. Un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi Eh, cilvēktiesība aspekti visā narkotiku jautājumā, kas apakškomiteja būtu nopietni jārisina, bet nu, kā arī, lai nebūtu, mēs tagad turpinām un es došu vārdu Sārai Lutfordai. No, Thank you, Madam President. Um, I also... Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu šīs semināra organizēšanu Un gribu pateikties visiem runātājiem, tīpaši Smitakungam un viņa ļoti interesantajam projektam. Klaivs e, šodien ir amerikānis, bet e, viņa organizācija atrodas arī manā vēlēšana apgabalā, Aldonā, un gribu uzteikt to lielisko darbu, ko veic Riprīva un personiski Klaivs. Es uzklausīju e, arī uh, Sūzas kungu no Meksikas. Un es tik daudz klausos pēdējā laikā spāņu valodu, arī to spāņu valodu, ko es klausos no um, Čīles sakarā ar 33 kalnraču izglābšanu. Un tajā pašā laikā mēs atkal klausamies eh, par cilvēkiem, kas ir pilnīgi pretēji, kas ir notiesāti uz nāvi, kas ir vienkārši mazliet šizofrēniskas un personības dalīšanās izjūtas. Bet es tagad gribētu runāt par diviem virzieniem. Viena ir Eiropas Savienības politiskā darbība kas ir bijis ļoti aktīva un, zināmā mērā, arī pats veiksmīga lobēšanas ziņā. Varbūt ticamība nav simtprocentīga. Uh, Es atklāju atsevišķos e, dokumentos, ka Latvija nav izrādās pilnībā atcēlus nāves sodu, un es domāju, ka šī situācija ir jākoriģē. Manuprāt, neviena valsts nevarētu eh, iestāties Eiropas Savienībā, kamēr tā nav atcēlus pilnībā eh, nāves sodu, acīm redzot Latviju kaut kādu savu interesu un savu noziegumu. E, īpašu noziegumiem paredzētos gadījumos to ir, patu, ir paturējusi. Tālāk es gribu piebilst, ka ļoti nozīmīgs bija ārnokundas noslēguma piezīmes. Runājot par Eiropas ārējās darbības dienestu, mums jācer uz labāku sadarbību un Eh, ko vairāk kopīgām darbībām no Eiropas valstu puses. Eiropas Savienība ir jākoordinē savas darbības ar citām valstīm un Eiropas padomi. It īpaši ir par pievienošanos Eiropas cilvēktiesību uh, konvencijai. Un kāpēc augstā pārstāve uh, nevar e, izveidot savu veidu vienas pieturas aģentūru. E, Klaids runā par iespēju apziņot Eiropas valdības, ka ir runa par viņu valsts piedarīgiem, bet ja būtu šāds vienots apkop, apkalpošanas, ja vienots lodziņš Brīselē, kur varētu vērsties pie valdībām, pie visām 27, ja vai pat varbūt 45, 6 e, Eiropas padomas valstu valdībām, lai varētu saņemt viņu reakciju. Es biju pārsteigta par to ignoranci, kas uh, valda uh, attiecībā uz uh, valsts departamenta pārstāvu pusi pārstāvēt savu valsts uh, valsts, valsts piedarīgos. Es īsti nezinu, kas ir norādīts ārlietu departamentā darbinieku instrukcijās un rokas grāmatās. Es arī nesakoju tam, kā attīstās eh, tālāk noteikumi par EES, bet tomēr ņemot vērā un raugoties uz transatlantisko perspektīvu, gribu piebilst, ka Hillary, Hillary Clinton arī atrod šajā ēkā un tieks ar Ježiju Būzeku. Bet šķiet, ka man nebūs nekāda iespēja nokļūt vienā fotografijā ar Hillary Clinton. Taču Tuvojas novembra Eiropas Savienības Savienoto Valstu samets. Un šeit būtu jānorāda sai, sasaistījuma funkcijas starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm, un tas, ko mēs varētu darīt pārējā pasaulē. Mums ir visa veida. Eh, visa veida eh, saiknes gan Eh, ekstradīcijai, gan savstarpēji palīdzībai, datu nodošanai un Eiropas Savienība varētu veidot arī šajā sakarā stratēģiju, lai palīdzību Eiropiešiem, kas ir iekļuvuši Savienoto valstu tiesu sistēmā vai citu valstu tiesu sistēmā. Mums ir Mēs darām daudz, ko Eiropas Savienībā, bet nepietiekam tad, kad vajag eh, fokusēt mūsu enerģijas un koordinēt darbības. Vēl viena doma ir tā, ka mums būtu jāveido eh, savu veidu starptautiski nolīgumi, sadarbības un cilvēktiesību nolīgumi par to, ka, eh, lai saņemtu informāciju gadījumā, ja Eiropas Savienības valsts piederīgais tiek apsūdzēts, vai arestēts Savienotajās valstīs vai citā zemē. Es saprotu, ka nebūs tik viegli panākt šādu nolīgumu darbību bet eh, būtu nepieciešama, kā tas norādīts arī brīvu dokumentā, pan-Eiropas stratēģija. Pretie gadījumā mūsu pieeja ir um, izkliedēta. Mums ir 27 valsts, bet mēs esam viena Eiropas Savienība, viens ārējas darbības dienests, vienas vadlīnijas vieta. Un Eh, kāpēc gan Eiropas Savienības eh, institūcijas neviedotu vienotu reaģēšanas mehānismu? Paldies, Lotfārdas kundze, jūs sacījāt, ka šis ir seminārs, un es arī redzu, ka mēs aizvien vairāk pievēršamies semināru darbam par to, kā izveidot aizvien spēcīgāku kampaņu, lai eh, panākt atteikšanos no nāves sodu, un es esmu. Nu, gandarīti par to, ka pie, šajā sanāksmē piedalās gan pilsoniskās sabiedrības, gan diplomātisku aprindu, gan vēlēto aprindu pārstāvju. Paldies Tīlimans kungam un mēs paldies par reakcijām uz dažādiem priekšlikumiem eh, kurus mēs uzklausījām pēc Stafforda Smita uzstāšanās. Nākošais runātājs Dekaizers kundze. Paldies, priekšsētājs kundze, pavisam īsi daudz, kas jau tika uzsvērts, to, par to runāja mani kolēģi, un es neatkārtošos. Mēs um, ļoti pozitīvi vērtējam mūsu ekspertu un ielaugto teikto. Es domāju, ka mēs esam pievērsušies jautājumam uzvē, uzmanības vēršanu par nāvas sodu, par nāvas sodu izpildu arī par to, kā rīkoties, kā strādāt. Uh, Eiropas Savienības um, vai valdību līmenī, lai palīdzētu mūsu pilsoņiem. Es domāju, ka mēs neesam pievērsušies um, jautājumiem par secinājumiem mūsu vienošanās tekstos un arī par to, kā izmantot mūsu vienošanās iespējas, lai um, novērst nāvis sots un lai veicinātu moratorijas. Rezolūcijā bija 15. paragrāfs un komisija uh, padomēji prasījām, slēdzot līgums ar tām valstīm, kurās tiek pielietots nāves sods, veicināt šo moratoriju un jautājums komisijām, varbūt arī padomēji. Kāda ir šie mēģinājumi, arī, nu, teiksim, tas tā veiksme šajās jomās, mēs runājam par to, ka šodien vajadzētu visus tos in instrumentus izmantot, piemēram, tirdzniecības līgumu, partnerības līgumu lai cilvēktiesību jautājumus varētu plašāk skatīt un arī veicināt, lai, piemēram, veicinātu sociālo jautājumu atrisināšanu un nāvas sodu jomā. Kas ir sasniegts? Kādi soļi ir spērti? Un otrs jautājums. Mūsu rūpes tādas valsts kā Japāna un citas un nāvas sodu jautājums jautājumus par terorismu, zudīšanu, par narkotiku tirdzniecības zudīšanu. Kāda ir šī saikne? Vai uh, šī ārkārtīgi uh, eh, bīstamā tendence turpinās? Lai novērstu atkal uh, ieviešanu un uh, daži atsevišķi gadījumi tiek vērtēti kā absolūti speciāli. Paldies! Paldies! Es domāju, ka startautiskie nolīgumi ar trešajām valstīm ir patiešām jāuztver nopietni. Um, apakškomitejā tieši šajā brīdī, kad mums ir uh, jauns kompetences, ko ir piešķīris Lisabons līgums, mēs varam rūpīgāk izpētīt to, kas ir atrunāts uh, starptautiskajos nolīgumos, un mums īpaši uzmanīgi ir jāpievērš tām klauzulām, kas attiec uz cilvēku tiesību ievērošanu, tajā skaitā arī uz nāvis sodu. Uh, Pēdējais runātājs ir Krosētis kungs, lūdzu. Trovo veramente molto interessante questa iniziativa perché... Jā, nu tas, ko jūs teicāt, ir ārkārtīgi interesanti šīs iniciatīvas. Un tas ir patiesi ļoti būtisks jautājums, bet ir daži punkti, kurus es īpaši vēlos uzsvērt, piemēram, nāvis eh, sūta priespiešana par narkotiku tirdzniecību, un ja mēs sakam nāvis sūts par šiem nodarījumiem, tad katrā gadījumā runa iet par šo narkotiku tirdzniecību. Ir valstis, kas eh, par to piespriež nāvis sodu, un arī par to, ja neliels eh, um, daudzums narkotiku tiek uh, atrasts pie cilvēkiem. Pirmajā ceļojumā uz Saudi Arābijā, kurā devos lidmašīnā, tika izdalīta anketa, tā bija jāizpildi, un man bija jāpaziņo arī, ka man uh, nav narkotika līdz uh, kaņepju veida, jo jebkura uh, narkotika ieviešana uh, Saudarābijā uh, tiek sodīti ar nāpsodu, un Saudarābija nav vienīgā valsts, kura izmanto šādu līdzekli. Ir daudzi jauni cilvēki, kas eh, dodas uz šīm valstīm arī varbūt tikai uh, Saudārābijā pārkāpt no vienas lidmašīnas otrā un iespējams, ka pie viņiem uh, ko tādu varētu atrast un arī iespējams notiesāt uz nāvi. Ir jāaizstāv uh, dzīvības. Jā, protams, ka saka, ka šie nāvesot tiek piespriest par narkotiku tirdzniecību, bet ir arī citi gadījumi, un šeit ir jautājums tiešām par dzīvību un nāvi. Pēc šī pirmā ceļojuma uz Saudārābiju, tas bija 95. gadā, un nebija gatavs šajā valstī turpināt strādāt, jo tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Un televīzijā redzēja, ka šie nāves sodi tiek arī izpildīti. Ļoti bieži vien situācija ir tāda, ka cilvēks, kas vienkārši tur dzīvo, ka tie tiek piespiegti, piespiesti redzēt šos nāvis sodus. Un tie nav nāvis sodi, kas uh, tiek izpildīti pāris sekundžu laikā, kā piemēram ASV, bet uh, piemēram. Nāvis sodi ir uh, dažkārt arī tādi, kas ilgi tiek īstenoti arī fiziski sarežģīti, un tas, piemēram, ir daudzās valstīs tā. Arī tuvajos austrumos. Un uh, tas ir kaut kas tāds, uh, kas nav attaisnojams, pret to ir jāvēršas. Arī Filipīnas uh, homoseksuāls neturbo 95. Nu, gadā uh, tiesas uh, darba kļūdas dēļ tika sodīts ar nāvi. Tika atrasta sieviete, kas, ir, uh, mm, kas bija nogalināta, un, tā, un šī sieviete strādāja kopā ar šo jauno homoseksuālu no Filipīnām. Viņš tika uh, apsūdzēts, uh, ka ir veids šo nodarījumu. Viņš pats varēja uh, uh, liecinieku uh, atvest, un uh, tas bija viņa dzīves biedrs, kas varēja liecināt, ka viņi kopā pavadījuši nakti, bet nu vienalga nav sots šai konkrētajai personai tika izpildīts, un šis dzīves biedrs nonāca tiesu, cietumā. Ļoti šaurā cietuma kamerā Un uh, ir jāpaliek šajā, uh, šajā kamerā, un šim cilvēkam bija. Es domāju, ka mūsu darbībai jābūt radikālākai un ātrākai. Eiropai ir tāds ļoti izšķirīgs un uh, izšķirīgs ātrs uh, reakcijas veids bijis. Mēs nevaram, protams, atkāpties no sodīšanas par terorismu un, uh, un uh, terori, uh, narkotiku tirdzniecību, jo šādi tas ir solis tos apšābīt un tiek runāts par citiem. Uh, vardarbības veidiem un varētu tādu, šādu vērsties pret reliģiskām minoritātēm, politiskiem oponentiem, um, dažādiem dzīmeniem un apvainojot, piemēram, kādu politiķu, mm, ka tas būtu homoseksuāls, varētu viņu iznīcināt vai arī pārmetot, ka uh, notiek uh, jau kāda narkotika tirdzniecība. Tas ir instruments, ko izmanto dažādās diktatūrās, un domāju, ka mūsu nostājai vajadzētu būt tādai ļoti izšķirīgai. Uh, Mums vajadzētu aktīvi darboties, jo ir um, daudzas valsts, kuras piespriež nāvis sodīja, piemēram, naftas ražotāji, un tos uh, nekad nenosoda. Ar viņiem tas pat netiek diskutēts. Liekas, ka ir tāds, nu kā lai saka, tāds uh, kavēšanās moments, un ir arī tādas mērenākas arī valsts. Kādēļ mērenākas? Varbūt, ka tādēļ, ka tās vairāk sadarbojas ar. Um, Eiropu. Piemēri ir vairāki. Ir arī nāves sodi, piemēram, pret indiešiem, pakistāniešiem vai ārzemniekiem no Austrumāzijas valstīm. Kas tā, praktiski kā jaunie vergi tiek turēti šajās valstīs, viņiem jāstrādā šajās valstīs, viņiem tiek uh, atņemtas pases, un viņi praktiski ir, nu, tā kā vergu statusā. Tie ir visi šie jautājumi, par kuriem mums arī jārunā. šeit ir šīs vardarbības kults, kas pastāv ne tikai Irānā. Paldies, Kročeta kungs. Mēs uzklausījām daudz nozīmīgas informācijas, un mums, protams, ir jāpievērs lielāka uzmanība vidēja austrumu un Persijas līča valstīm, kurās notiek ļoti no, smagi cilvēktiesību pārkāpumi, ieskaitot nāvis sodpiespriešanu. Un Tagad esmu izsmēlusi kolēģu runātāju sarakstu, bet es gribētu atkal dot vārdu mūsu viesiem un iesākumā klaivam smitam, varbūt ar savām a, juristu un advokātu iemaņām jūs varētu izteikties 2-3 minūšu laikā, tad mēs varētu dot jums vārdu preskonferencē, kur notiks pulksten vienos. Paldies, un es. A, mēģināšu izteikties pietiekami īsi. Cilvēki norādīja ļoti interesants jautājums, gribu tiem pievērsties. Piemēram, runāt par sadarbību ar citām valstīm, tā nav tikai Eiropas Savienība. Un es atsaukšos uz Sūza skunks acītos. Meksikāņi mums palīdz arī ar Britu valsts piedarīgajiem, kas atrodas, kas ir notiesāti uz nāvi. Uh, Eh, Savienotās valstīs gadījumos, kad upurs ir meksikānis. Tāpat arī, eh, kā sāc, sārs sācīja, šeit ir tieši. Eh, šeit ir līdzīgi kā ar, ar izglābtajiem ogračiem. Arī šeit cilvēki tiek iz, iz, izglābti. Tālāk runājot par narkotikām. Mēs pārstāvējam Britu pavalstnieci Lausā. Laus uzskata, ka. Uh, apvienoto nācija konvencija par narkotiku izdīcināšanu norāda, ka ir maksimāli jāsoda tie, kuri ka maksimāli jāsoda ir tie, kuri izplat narkotikas. Un savukārt mēs uzskatījām, ka šāda apvienoto nāciju konvencijas interpretācija ir absurdu un pilnīgi nepieņemama. Es ļoti arī spēcīgi gribētu atbalstīt šādas vienas pieturas aģentūras izveidošanu Brīselī, jo šobrīd mēs arī brīvu organizācijā mēģinām mm, uzsākt šādu procesu ar kolēģiem, taču būtu lieliski Eiropā eh, šeit, Briselē, ja būtu. Ja mēs varētu arī piesaistīties eh, šajā darbā, tālāk ir ļoti daudzi citi darbi un veidi, kā Eiropas valstis var leģitīmi iesaistīties, piemēram, pēc dažām eh, nedēļām runājot par eh, nāvis sodu izpildi un uzdodot jautājumu, kādā veidā šie nāvis sodi tiek izpildīti, kādas eh, zāļu kompānijas Eh, kādu preparātu tiek izmantoti. Es domāju, tas būtu ļoti interesants process, bet tas, tas ir potenciāls, kas lielā mērā varētu ietekmēt nāvis sodu atcelšanu kopumā, un es cerīgi raugos uz eh, šādu sadarbību. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji, un mēs varbūt varētu tagad šādu Eh, medicīnisku preparātu klasificēt kā spīdzināšanas līdzekli, jo mums ir li likumdošana par spīdzināšanas eh, rīku ražošanu. Nākošais eh, Hazākungs, es runāšu franciski, es gribēju reaģēt uz uh, Nāves soda un narkotika jautājumi divas pieejas ir iespējams. Pirmā ir tāda, ka vairākas valsts Āzijā un Arābu pasaulē nosoda un notiesā uz nāvi vienkārši par to, ka ir īpašumā bijis, bijuši narkotikas vai narkotika pārvadāšana Ar Saudārābijā šādi gadījumi ir bijuši Azijas valstīs, un tas ir smags uh, pārkāpums ar tendenci palielināties uh, pēdējo gadu laikā, vēl jau vairāk tāpēc, ka vairākas ir eh, valstis ir turismu gala mērķi, vai kurām ir tirsnieciskie nolīgumi ar Eiropas Savienību, un šajās valstīs, manuprāt, būtu jādomā par to, kā tiektu skatīta šī situācija Eiropas līmenī un otra tendence ir e, leģitīmā cīņa pret narkotiku e, izplatību, un šī tendence ir arī atsevišķu valstu stingrāk pozīcija, kurās šobrīd nav nāvis soda, vai kas nedomā par to atkal ieviest e, cīņā Eh, pret, eh, pret narkotikām šeit ir un ne tikai par Āziju vai Arābijas valstīm, bet iespējams, ka tas varētu skart Latīņu Ameriku, Centrālu Ameriku un Dienvidu Ameriku kopumā. Lūk. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu Tīlemans kungam un Arno kungam. Prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, arī runāšu tikai franču valodā. Jā, tas ir ļoti jauki, ka jūs runājat franču valodā, saka priekšsēdētāji. Jā, uh, it īpaši tādēļ, ka tulk ļoti labi strādā. Tātad atgriežoties pie uh, jautājuma par um, šo programmu vai arī projektiem, kas varētu būt vērsti uz konsulātu sadarbības stiprināšanu starp dalību valstīm. Šis jautājums ir ļoti interesants, un es zinu, kā ar nokundz daudz ko var teikt par šo jautājumu. Jo šeit mēs esam tādā jomā, kas līdz šim ir bijusi maz koordinēta, salīdzinot ar citām ES ārpolitikas jomām. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt arī izskatīt, kādas ir iespējas, plašākas iespējas arī Lisabonas līguma kontekstā, un ir iespējams, ka arī šodien ir um, iespējams um, kādas izmaiņas veikt, un pagātnē jūs zinat, ka šī politika bija vāji koordinēta. Bet katrā gadījumā jāievēro um, dažādi, teiksim, tādi jūtīgi jautājumi starp dalību valstīm. Jāturpina aicināt, uh, aizstāvēt pašu pilsoņus diplomātiskā veidā. Un, protams, jāievēro arī dinamiskā attīstība, bet, nu, katrā gadījumā tādā personīgā plāksnē runājot, es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams stiprināt ES politiku šai jomā. Tagad par samazinājumu, par kur Dekaiser kundze arī runāja respektīvi atsākšanu, respektīvi to, ko Dekaizer teica, Dekaizer kundze teica par Japānu. Mums jāiestājas par otro fakultīvā protokola ratificēšanu par civilu tiesībām, politiskajām tiesībām, jo tas pārādz nāvsodu atcelšanu, šis otrais protokols. Un tas ir ANO rīcības instruments, un šādi mēs varētu ļoti strikti uh, darboties un veicināt es aktivitātes. Līdz šim brīdim jāzina, ka vairākas dalībvalsts ES ir ļoti strikti iestājušies par šī protokola ratificēšanu, mm, piemēram, Bēļģijā. Tas ir Bēļģis, kas sastādīja šo protokolu. Nu, to kā Bēļģijas pārstāvs vēlējos pieminēt, bet, nu, es gribētu pasvietrot arī to, ka šoruden Mēs esam pietiekami, nu, teiksim, tādi pārliecināti par to, ka mūsu grupa varēs virzīties uz priekšu, lai es atbalstītu kampaņu otrā protokola ratificēšanai un, protams, arī pasaules koalīcijas veicināšanai pret nāvsodu izpildi. Un trešais jautājums par narkotiku jautājumu un nāvsodu. Es domāju, ka viens no runātājiem ļoti uh, veiksmīgi uh, izmantoja vārdu, nu, burtiski tā kā smieklīgi. Es domāju, ka tas pareizais vērts, jo, nu, pra praktiski tas ir. Uh, tā ir pretruna ar šo juridisko instrumentu, kādu ANO izmanto ar šo otro fakultatīvo protokolu. Tātad uh, šis lasījums nav pavirsies uz priekšu. Un uh, gan ANO, gan ANO ģenerāla sekretārs par to ir runājis. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Tīlemana kungs, un uh, vēlējos uzteikt arī Beļģijas centienus, ka jūs esat uh, sagatavojuši otro protokolu. Tagad ar no kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām es vēlējos atsaukties uz Veronikas de Kaizeres teikto proti. Uh, Eh, slēdzot nolīgumus ar trešajām valstīm, vai tur varētu ieviest atsauci uz nāves sodu. Nē, mēs to nevaram, jo starptautiskajos likumos eh, nāves sods nav nekas nelegāls. Tātad par pašiem nopietnākajiem noziegumiem to joprojām eh, var pielietot. Uh, bet mums arī jādomā par otrā protokola ratifikāciju. Protams, ir ļoti daudz nolīgumu, kuros ir cilvēktiesība klauzula, un mēs, eh, pateicoties šai klauzulai, varam arī ar valstīm sarunāties par cilvēktiesību ievērošanu un izmantojot šo instrumentu, varam runāt par to, lai valstis vismaz ierobežotu nāvis sodu izmantošanu vai eh, šāda veida spiediens ir bijis veiksmīgs, to tāpat vaicāja Veronika de Kaizers kundze. Eh, Filipīna ir viena no tām valstīm, kur mēs šķiet varējām būt pietiekami efektīvi šajā ziņā. Par narkotikām. Kā jau tika pateikts, eh, nāves sodi, kas piespriesti par narkotikām, īstenībā nav tik atbilstīgi, jo narkotiku noziegumu nav paši smagākie. Kā Kročetas kungs teica, ir vairākas valstis, kas izmanto nāvis sodu, ja cilvēki tiek pieķerti lietojot vai, vai pārdodot narkotikas, un mēs esam sazinājušies ar vairākām valstīm Indozi, Indonēziju, Vietnamu, Taizemi un Gambiju par šiem jautājumiem, un atsaucoties uz uh, Gomešas un Lutfordas uh, kundzes izteikumiem Protams, ir jādara kas vairāk šajā kontekstā. Un Stokholmas programma, kas tika pieņemta pagājušā gada decembrī, tā tad tā ir programma, kas veltīta brīvībai, drošībai un tiesiskumam. Stokholmas programmā ir noteikts ka izvērtējot tiesiskuma, drošības un brīvības ārējās izpausmes, ir jāsaprot, kā tas ietekmē arī cilvēktiesības. Tur ir arī īpaša atsauce uz nāvis sodu un, protams, ir arī jāizpēt, ko, mums, eh, ko mēs varētu panākt, eh, runājot arī par cilvēktiesību ievērošanu. Uh, Līdz ar to saskaņā ar Stoholmas programmu mēs varētu arī, piemēram, piedalīties eh, programmās, lai apkarot narkotikas un zināmā mērā tur varētu arī piesaukt nāvis sodu izmantošanu kā sodu par, ar narkotikām saistītiem noziegumiem. Tālāk eh, mums eh, bija arī vairāki projekti, bet tagad joprojām turpinās projekts. Tas nu pat burtiski ir uzsākts, pateicoties uh, arī starptautisku organizāciju atbalstam, mēs pateicoties šim projektam varam labāk izpētīt, eh, kā, kāda ir saikne starp nāves sodu izmantošanu par narkotiku noziegumiem un eh, kā var izdarīt spiedienu, eh, vēršoties arī pret narkotiku lietošanu vispasaules kontekstā. Es esmu ļoti pateicīga, ka jūs šodien uzaicinājāt mani uz sanāksmi, un, jo rītdien ir pasākums Vīnē, kur piedalās arī komisijas pārstāvi, tur mēs runāsim par narkotiku tirzniecību, un rītdien es varēšu arī tur paust šajās diskusijās izskanējušās atziņas. Protams, mums ir ļoti arī tāda aktīva sadarbība ar ANO orgāniem, kas cīnās pret narkotikām. Paldies, Arno kundze, turpina priekšsēdētāja. Es sapratu, ka jūs esat arī tikus, ka arī pārstāvis no startautiskās kaitējuma mazināšanas organizācijas ir šajā telpā, un varbūt viņš varētu izteikties, jo ļoti daudz eh, jau tika teikts eh, par šo tematu, varbūt jūs varētu sādīt sev priekšā un dažas minūtes runāt. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu, es patiešām to augstu vērtēju. Īstenībā mēs nu pat esam uzsākuši diskusijas ar Eiropas komisiju par to, eh, par mūsu ziņojumu saturu. Mēs esam izteikuši vairāki, vairākus ieteikumus, sarunas joprojām turpinās. Protams, mēs esam uh, konstatējuši vairākas problēmas, ka proti daudzas programmas, kas vērstas pret narkotiku tirzniecību, ir tikai tāds pašmērķis, un tā tad tiek runāts, cik daudz cilvēku ir ārestēti, cik daudz kilogramu ir konfiscēti un tā tālāk bet uh, nāves sots īstenībā aizēno visas šīs darbības, un ja mēs to aplūkojam nāves sodu kontekstā, tad, protams, uh, programma nozīmīgums pieaug, un ir jāsaprot, ko mēs ar tām vēlamies panākt. Ir ANO programmas, uh, kas cīnās pret narkotiku noziegumiem, bet mums vienmēr tas ir jāsasaist arī ar cilvēktiesību pārkāpumiem, un ir vairākas. Um, programmas, kas mums ir jāvērtē visā to darbības ilgumā. Ir arī jāapzinās, ko dara donoru valsts un donoru institūcijas, tāds kā Eiropas Savienība, kā tās var šo cilvēku tiesību jautājumu vienmēr paturēt darba kārtībā un starmešu gaismā, eh, sniedzot atbalstu konkrētām programmām trešajās valstīs. Un, protams, Tās ir galvenās atziņas mūsu ziņojumā, un, protams, sarunas arī turpināsies. Paldies! Paldies! Paldies, kā jūs tā, nu, uh, uz sitienu mūs informējāt par to, kas notiek, ļoti ātri to izdarījāt, un tagad noslēgumā mēs noteikti varam pateikt, ka šis uh, seminārs stundas garumā arī bija uh, radījis mūsu pūliņu rezultātā, mēs varējām apspriesties par to, kas norisinās nāves soda atcelšanas jomā, un, protams, mēs arī ņemsim vērā izteiktos priekšlikumus, ko izteica kolēģi, godātie viesi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, protams, arī Eiropas institūcija pārstāvi. Tagad uh, vēlējos beigt šo uzklausīšanu, un, kā jau teicu, Steforda Smita kungs. Jā, visai sarežģīts uzvārds, uh, grūti to atcerēties, es atvainojos par savu kļūmi. Uh, Tātad eh, Stefords Mita kungs eh, it sevišķi runās par to, ko Eiropas Savienība var darīt, lai eh, tātad panāktu pilsoņu atbrīvošanu, kas Eiropas Savienības pilsoņu atbrīvošanu, kas ir ieslodzīti cietumos trešajās valstīs. Un Annas Linda, Annas Politkovskas telpā vienos tātad preses konferencē viņš par to runās. Es eh, vēlējos pateikt, ka pie mums eh, arī ieradīsies godātais viesis no Irānas. Piedalīsies eh, Šākas kundze, kas ir e- ES Irānas delegācijas vadītāja. E- viņa arī uzaicināja mūsu viesi 11.30. Mēs pievērsīsimies pēdējiem darba kārtības punktam, proti mūsu komitejas atzinums par Frontex regulu un par to, eh, kā Frontex eh, var darboties cilvēktiesību jomā. Tagad mūsu vidu vēlējos sveikt eh, Muhamadu Mustafai kungu, kas ir Sahanedes Muhamadija Šķāni advokāts. Es domāju, ka mums nevajadzētu īsti tagad uh, dus, diskutēt par to un kolēģiem skaidrot, kas ir Sahaneda Muhamadija Štānī kundze. Viņai tika piespriests nāves sods, nomētājot ar uh, akmeņiem, uh, arī 99 pātagas cirtieni, un uh, viņai īstenībā arī tika nosīts spriedums, ko viņa īsti nes, nesaprata, un uh, viņai nebija piedāvāta advokāta palīdzība. Septembrī plenāra sēdē bija debates par Aštānī kundzes lietu, rezolūcijas projektu jūs atradīsiet savos dokumentos, un es vēlēšu jums atgādināt Bužeka kunga teikto. Uh, Arī es pati un citi kolēģi norādījis to, ka esam patiešām nobažījušies par to, kādā situācijā atrodas Aštānī kundze. Un eh, kopš vasaras eh, mūsu rūpesti ir tikai pieņēmušies spēkā mēs arī eh, nosodījām Irānas pieņemto lēmumu. Esam saņēmuši pretrunīgu informāciju par to, kas ir noticis, un pirms divām dienām mēs uzzinājām, uh, kas saka, nē, kundzes dēls un advokāts ir tapuši arestēti. Atgriežoties pie Mustafai e kunga, es vēlējos jums pateikt, ka viņš Irānā ir ļoti pazīstams cilvēktiesība advokāts, viņš ir aizstāvējis ļoti daudz cilvēku, arī tādus, kas ir notiesāti uz nāves sodu, mazgadīgos, un, diemžēl, Irānā šis ar nāves sodīto cilvēku skaits ir ļoti bēdīgs. Es domāju, mēs varētu rīkoties sekošā veidā. Tātad Mustafai kungs mūs iepazīstinās ar cilvēktiesību situāciju Irānā, raugoties arī no juridiskā viedokļa, runājot par islama līderu varu, vājo tieslietu sistēmu un, protams, jādomā arī par iespējām griezties tiesā ar apelāciju. Un īstenībā tā saukto cietušo ģimenes var pieprasīt nāves sodu izpildi, ja pat tāds nav bijis tiesas spriedums. Pēc tam došu vārdu Šākas kundzei, Lohbīleres kundzei, kas uh, vada Eiropas Savienības Irānas delegāciju, un tagad došu vārdu Mustafai kungam. Mēs patiešām esam gandarīti un pagodināti, kas ir ieradies pie, jum, pie mums, lai uh, pastāstītu par uh, pēdējo notikumu attīstību, runājot par Aštānī kundzes lietu un arī iepazīstināsiet ar vietējo tieslietu sistēmu. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید تا بتونم گوشه ای از موارد پادس پر iespēju izteikties, un es gribētu izklāstīt jums atsevišķi no problēmām, kas ir saistāmas ar cilvēktiesībām Irānā. Varbūt es varētu padot, ko pastāstīt cīkāk, kā jūs visi apzināties. Viens no vissvarīgākajiem jautājumiem šodienas pasaulē ir cilvēktiesība jautājums. Tam ir jāpiešķir prioritāte visās pasaules valstīs. Trešā tūkstoša gada ir cilvēktiesība ievērošanas tūkstoša gada. Un ir ja nosoda ik viens cilvēktiesība pārkāpums, brīvības trūkums, drošības trūkums, kas noved pie diktatūras, terorisma un fundamentālisma. Un eh, Irānas eh, cilvēktiesību situācija ir viena no sliktākajām, kurās šajā valstī ir jauniešu eh, piespriešanas nav, nav, navsoda iztarošana jauniešiem, nometāšana ar akmeņiem kā nāvisoda forma. Mašhātas pilsētā tika amputētas rokas cilvēkam. Uh, Eh, notiek patvarīgi žurnālistu, eh, juristu, advokātu, eh, cilvēktiesību aizstāvju patvarīgi arasti, tiek, notiek aresti tādām personām, kas ir pret eh, pastāvošo režīmu, tiek izdarīts psiholoģiskais eh, spiediens, eh, tiek īstenota diskriminācija, tā skaitā diskriminācija pret sievietēm, pret rasu minoritātēm, pret reliģiskām minoritātēm, un diemžēl Irānā mums vēl aizvien pastāv sava veida sieviešu un bērnu verdzība, vēl aizvien uh, notiek spīdzināšana Irānā, politiski aktīvi, sociāli a, sabiedrības aktīvisti, uz tiem nepārtraukti tiek izdarīts spiediens. Tāpat arī tiek filtrēts tīmekļa vietnes, tiek uh, jauktas, jaukti radio viļņas, televīzijas viņas satelītu televīzijas uztverei kā arī situācija Irānā cilvēktiesību ziņā ir ļoti sarežģīta. Šodien mums ir jāparāda tas, ka mēs esam pār nāves sodu atcelšanu, un mums ir tam jāpiešķir, šādai atcelšanai jāpiešķir prioritāti. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tādas valstis, kad spēkā cilvēktiesības, kā Irānas Islāma Republika, izmanto dažādus eh, iemeslus, lai uzurpētu varu vai tas notiktu ar parlamenta likumdošanu vai islāma šarijā likumu, lai pārkāptu cilvēktiesības. Mums ir divi veidi cilvēktiesību pārkāpumu Irānā. Viens no tiem attiecas uz um, vietējiem Irānas likumiem un otrs uz likumu īstenošanu, kuri ir savietojumi ar cilvēku, eh, nesavienojumi ar cilvēktiesībām. Rietumu valstis. Eh, ir iespējams uh, nozīmīgā veidā palīdzēt veicināt cilvēktiesību ievērošanu, un es domāju, ka tas ir pienākums palīdzēt pārtraukt šo cilvēku, šādu cilvēktiesību pārkāpumus. Esmu dzīvojis valstī, kur esmu bijis par liecinieku nepārtrauktiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un ne tikai rietumvalstis, bet visas valstis pasaulē, kuras ievēro cilvēktiesības, tām ir jākoordinē savu pūliņu un jāsadarbojas, lai varētu palīdzēt cilvēktiesību pārkāpumu upuriem. Ir jāpiešķir šim jautājumam pienācīgā uzmanība cilvēktiesība, manuprāt, ir nozī... jautājums ir nozīmīgāks Irānā nekā kodolprogramma. Manuprāt, ja valsts pārkāpja pati savu iedzīvotāju tiesības, tad tas nozīmē, ka tā ne, nerespektē citu pasaules tautu un valstu tiesības. Un, uh, uh, Eh, nedodies, ja šādai valstī ir spēks, tad tā ir gatava īstenot noziegumus pret cilvēks visā pasaulē, un tāpēc ar to mums ir jāsāk. Eh, ar cilvēktiesību īstenošanu, jo šis jautājums ir saistāms ar kodolu jautājumu, un tas ir jāiekļauj ikvienas valsts darba kārtībā. Rietumu valstīm ir jāpalīdz Irānas tautai e, gūt piekļuvi internetam, Irānas e, tautai e, gūt apziņu par pasaulē notiekošos, pārtraucot cenzūru, pārtraucot satelītu uztvērēju kanālu traucēšanu Es aicinu palīdzēt tiem irāņiem, kuri meklē patvērumu jūsu valstīs, jo viņiem nav brīvības viņu zemē, viņi ir ieradušies jūsu valstī meklēt brīvību, tāpēc es aicinu jūs palīdziet, eh, palīdzēt eh, nobruģēt viņiem ceļu, lai viņi varētu to panākt un palīdzēt izveidot uh, Eh, faktu konstatēšanas misiju. Tie, tāpat kā Ahmadineģāds sacīja Ņujorkā, ka viņš vēlējās faktu eh, no, eh, noskaidrošanas misiju par 11. septembri. Tieši tāpat jums vajadzētu izveidot faktu nodibināšanas un konstatēšanas misiju par Irānas valdību. Lai pievērstu izsākumu islā, gūtu islama valstu atbalstu. Ir sākusies lobēšana. Jūs redzat, ko Ahmadineģāts ir izdarījis Libānā. Pirms tam viņš piešķīra 450 miljonus dolāru Libānas valdībai, lai gūtu atbalstu. Paldies visiem! Paldies par jūsu sniegto informāciju. Un tā bija arī spēcīga liecība Eiropas parlamentam, kas apliecina, ka mums patiešām ir jānosūta uz Irānu tāda faktu apkopošanas misija. Tagad došu vārdu Šākas kundzei un pēc tam Barbarai Lohpīlerei. Thank you, Chair, and, uh... Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies uh, Muhamedām par uh, šiem spēcīgajiem vārdiem. Tas bija pārliecinošs ziņojums, un tas ir pilnībā saskaņā ar to, uh, ko mēs vēlamies panākt mūsu apakškomitejā. Nu, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu Irānas pilsoņiem? Uh, Prezidents Obama nesen uh, izdeva uh, prasību uh, paredzēt sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpējiem. Viņš ir uh, runājis par konkrēti astoņiem individiem. Domāju, tas ir viens no instrumentiem, kas var palīdzēt. Ko Eiropas Savienībai darīt? Es vēlējos pavaicāt, uh, ko jūs domājat par Turciju, ko Turcija varētu darīt, jo ir daudz uh, cilvēku, Irāņu, kas dodas uz Turciju, un, protams, Eiropas Savienības attiecības ar Turciju ir pietiekami izkoptas. Uh, Tādēļ mums eh, varētu būt dažādi konstruktīvi mm, iemesli, konstruktīvi instrumenti, kā palīdzēt šajā kontekstā. Vai jūs varētu piedāvāt mums konkrētus paraugus? Mums ir arī patvērumu pilsētu programma Eiropas Savienībā, tā vēl nedarbojas par 100%, bet tādai tai drīz vajadzētu kļūt. Tā piedāvās, tā varētu arī ar, ar šīs programmas palīdzību mēs varētu pie, piedāvāt nevienu pajumti, bet arī patvērumu meklētāju tiesības šiem cilvēkiem. Uh, Eh, ja mēs runājam par augsto pārstāvi, augsto komisāru bēgļu jomā, vai viņš varētu būt aktīvāks, vai mums vajadzētu domāt arī par lielākas kapacitātes piešķiršanu šim orgānam? Man vēl ir citi jautājumi, bet atstāšu arī tos citu kolēģi ziņā. Paldies! This, uh... Paldies, Šāks kundz, par jūsu uzdotiem jautājumiem. Es vēlējos informēt, ka šodien ir paredzēta tikšanās Eh, ICORN, tas eh, ir, eh, tā ir viena no struktūrām, kas pārstāv šo programmu Shelter Cities, un tā tieks ar komisijas orgāniem, lai informētu par tālāko lietu gaitu. Tagad Lohbīlers kundzējas Irānas delegācijas vadītāja. Thank you, and I will limit my question. Paldies. Es runāšu tikai par nāvis sodu. Uh, Protams, citi jautājumi arī ļoti būtiski, un es īstenībā uh, nevaru tagad visus jautājumus uzdot, kas manas uz sirds. Ir uh, likuma projekts, uh, kas ir iesniegts Irānas parlamentā. Uh, 2003. gadā tas tika iesniegts, ja nemaldos, un tur tiek runāts par um, nomētāšanas ar akmeņiem izskaušanu kā nāvis sodu veidu, un daudzi Irānas uh, cilvēktiesība aktīvisti jau ir veikuši kampaņas par to, bet ir uh, parlamentā zinām daļa deputāta, kas šo likuma projektu, protams, bloķē. Vai jūs varētu pateikt, vai ir kaut kādas, kaut nelielas iespējas panākt, lai šis jautājums tiktu uh, pieņa, iekļauts darba kārtībā? Uh, Ja mēs runājam par misijas sūtīšanu uz Irānu, ANO ir aicinājusi visus um, referentus pastāstīt uh, par cilvēktiesību pārkāpumiem un arī ierasties Eiropas Savienībā, bet, diemžēl, neviens vēl šādu atļauju nav saņēmis. Es vēlos pateikt, ka mums ir ES Irānas delegācija, kas vēlas doties uz Irānu, bet tagad tika izvirzīti priekšnoteikumi, ka mēs uz turienu varētu doties, ja Aštānī kundzei tiks atcelts nāves sods. Un jāņem vērā, ka tas ir ļoti spēcīgs signāls. Irānā ļoti daudz cilvēku gaida nāves sodu izpildi, bet mums ir beidzot jāsāk rīkoties. Un mēs, piemēram, nevaram doties uz Saudarābiju, mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs varētu doties uz Irānu, mums ir jāpadomā, lai, eh, ka mūsu darbs arī ir jāuztver pietiekam nopietni. Busīnīkungs no komisijas arī atrodas zālē, un man šķiet, eh, viņam ir tāds labas ziņas, ka uh, eh, Euronews drīz tiks raidīts arī persiešu valodā. Šķiet, ka uh, decembrī, bet, uh, protams, mēs nevaram uh, šo programmu saturu ietekmēt, bet tas būtu ļoti labi, ka ļoti daudz dokumentālās filmas, īsfilmas būs pieejams arī persiešu valodā. Tur arī vajadzētu runāt par uh, nāves sodu un par to, kas joprojām norisinās valstī, jo daudziem cilvēkiem informācija vēl joprojām nav pieņemama. Paldies, Logpīlers kundze, saka priekšsēdētāja. Uh, Ja būs cīnīkums, būtu gatavs tagad īsumā izteikties, nu es viņam labprāt dotu vārdu. Ja? Labi. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Thank you for, for... Paldies, ka uzaicinājāt mani uz uh, komitejas sanāksmi. Paldies uh, Lokbīlers kundzei par sirsnīgiem vārdiem. Euronews eh, persiešu valodā sāks raidīt jau pēc dažām dienām. Tas ir liels solis uz priekšu, jo mūsuprāt ir jāpaplašina šīs apvārsnes, lai Irānas pilsoņi varētu tikt informēti par notikumiem visā pasaulē. mēneša beigās vai novembra sākumā šīs programmas varēs skatīties arī persiešu valodā. Jāuzsver divi aspekti, jaņem vērā, ka tas jau nebūs kaut kāds pilnīgi jauns televīzijas kanāls, vienkārši Euronews tiks raidītas arī persiešu valodā. Tā būs jauna valoda, kurā tātad varēs skatīties šīs ziņas. Arī arābu, krievu un turku valodā ir iespējams skatīties Euronews ziņas. Otrkārt, sākot raidīt jūraņos persiešu valodā, mēs vēlējāmies uzrunāt eh, persiešu valodā runājošos cilvēkus visā pasaulē. Jo, protams, daudzi cilvēki, kas runā persiešu valodā, dzīvo Irānā, bet ir arī ļoti daudz eh, cilvēku, kas eh, dzīvo citās valstīs. Šī uh, diaspora ir pārstāvēta ļoti plašā areālā, un ir ļoti labi, ka Euronews varēs radīt visā pasaulē, jo, tā, eh, jo šī ziņu kanāla kapacitāte ir pietiekami liela. Es atvainojos, ka es nedaudz novēlot ierados pie jums, bet es pat tiešām ar nenogurstošu uzmanību klausījos Musafas kunga izteikumos un prasībās. Ko mēs varam darīt tieši šobrīd? Pirmkārt. Mēs izmantojam eh, visus diplomātiskos instrumentus, kas atrodas mūsu rīcībās, lai eh, Irānas varas iestādēm nodot pietiekam skaidras ziņas. Mēs eh, runājam par to, ka esam norūpējušies par šo briesmīgo cilvēku tiesību situāciju valstī. Mēs vēlamies, lai Irānas iestādes um, rīkotos saskaņā ar starptautiskajām saistībām, ko tās ir pilnībā uzņēmušās, parakstot virkni starptautisku nolīgumu cilvēktiesību uh, aizsardzība, pamatiesība ievērošana, pilsonisko brīvību ievērošana. Tie ir tikai daži no principiem, kas viņiem ir jāievēro parakstot šāds nolīgums. Tas ir izšķirīgi svarīgi, un mums katru brīdi no jauna viņiem ir jāatkārto šīs saistības, un vajag parūpēties, lai viņi to neuztvērtu kā iejaukšanos viņu iekšpolitikas finansēs. Runājot par starptautiskām konvencijām, Eh, mēs eh, Irānu nepiespiedām parakstīt eh, šīs konvencijas, viņi tās parakstīja no brīva prāta, un tagad tas ir vienkārši normāli, ka mēs pieprasām viņus šīs saistības ievērot. Un vēl daži paziņojumi, kurus sagatavoja Katrīna Aštona augstā pārstāvu, tie bija apmēram desmit paziņojumi un arī demaršs notiek vai Teherānā vai Briselē. Tādā veidā mēs varējām e, vismaz uzsākt tādas e, loģiskas diskusijas ar Irānas iestādēm, pievēršot viņu uzmanību kliedzošākajiem gadījumiem. Un visbeidzot, atsauces uh, uz internetu, satelītiem, mobiliem telefoniem, viss tas ir patiešām saistoši. Un mēs pieredzam to, ka komisija, padome, dalībvalsts un eksperti patiešām ir norūpējušies par to, kas notiek Irānā un pievērš tam pietiekam daudz uzmanības. Ņemot vērā notikušās diskusijas, mēs varēsim spērt nepieciešamos soļus, lai arī mūsu iejaukšanās varētu būt efektīvāka. Paldies! Tas bija ļoti informatīvs, Busīnīkungs. Es redzu, nu vai, manuprāt, parlamenta preses dienestam ar jums vajadzētu apspriesties par to, kā mēs varētu parūpēties par cilvēku tiesību ievērošanu, izmantojot arī tāds rupors kā Euronews, jo tas ir viens no instrumentiem. Un Busīnī kungs. Šodien jūs saņemsiet Šārkes kundzes un manis parakstīt mutisku jautājumu par to, ko Eiropas Savienības iestādes ir apņēmušās darīt, lai uh, kaut kā risinātu telekomunikāciju standartu un uh, to, ka uh, lielās kompānijas, lielie telekomunikāciju uzņēmumi varētu joprojām turpināt importēt savu preci uz valstīm, kas pārkāp cilvēktiesības. Cemkas kungs arī tagad vēlas izteikties, vicepriekšsēdētājs lūdzu. Bardzo chciałem podziękować. Jeżeli można, to chciałem podzielić się refleksją. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties uh, uh, visiem viesiem, uh, vēlējos pateikties par prezentācijām. Tagad es varbūt nedaudz dalīšos savās pārdomās un pēc tam uzdošu dažus jautājumus. Irāna ir tāda valsts, kurā cilvēktiesības tiek pārkāptas, bradātas kājām katru dienu milzīgos apmēros. Un šī valsts vēl demonstrē uh, savu nekaunību, tiek uh, joprojām izmantots nāvis sots. Irānas valdība arī pilnīgi nepieņemam attiecas pret opozīciju pēc eh, pēdējām notikušajām prezidenta vēlēšanām, bet īstenībā situāciju Irānā mēs nevaram salīdzināt ar situāciju citās valstīs. Mēs nevaram to salīdzināt ar Ziemeļu Koreju, kas ir pilnībā izolēta valsts pēdējo prezidenta vēlēšanu laikā Irānā bija vairāki kandidāti, un īstenībā tas notika pirmo reizi, e, ka mēs, kad mēs pieredzējām e, politiskās opozīcijas sarosīšanos. Man ir sekojošs jautājums. Kā jūs vērtējat e, konkrētu tendenču rašanos valstī? Analizējot situāciju, man ir radies tāds priekšstats, ka mēs runājam par kaut ko, kas notiek tieši šodien. Uh, tagad, bet varbūt vajadzētu uz to paraudzīties kā uz procesu, kas norisinās ilgākā laika posmā. Tie, kas pazīst Irānu daudz labāk par mani, es vēlējos dzirdēt jūsu viedokli. Vai pēc prezidenta vēlēšanām jūs esat eh, pieredzējis kaut kādu varas iestāžu sarošīšanos, vai tās ir kaut ko darījušas, lai ievērotu cilvēku tiesības, vai noticis tieši pretējais? Uh, Vai tas, ka politiskā opozīcija nu, sarosījās, vai tas nozīmēja to, ka iestādes kļuva vēl uh, nežēlīgākas? Mums, protams, vajadzētu ņemt vērā nevien tagadni šodienu, bet arī to, kā rīkojas valsts iestādes, vai tās ir mainījušas savu eh, attieksmi pret lietām. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Mustafē kungam uz piecām minūtēm, lai jūs varētu atbildēt uz kolēģi uzdotiem jautājumiem. Es gribētu vēlreiz pateikties par to, ka šim tematam tiek pievērsta uzmanība. Es it īpaši gribētu pateikties tiem, kuri pauda viedokļus par ar Irānu saistītiem jautājumiem. Pēc Irānas vēlēšanām mēs var, eh, redzējām, ka ļoti daudzi iedzīvotāji izgāja ielās, protestējot, lai apstrīdētu vēlēšanas rezultātus. Ielās izgāja miljoniem cilvēku, bet, diemžēl, Irānā, pretēji citām valstīm, e, liela vara un vara tiek iegūta ar Eh, naftas un dabas resursu eh, palīdzību eh, instrumentu, ko izmanto valdība, lai apspiestu paši savus iedzīvotājus ar nacionālo bagātību. Valsts spēja nodrošināt represīvos mehānismus, bruņotos spēkus un Valsts turība tiek izmantota, lai finansētu policijas aktivitātes, kā arī, lai iegādātos tehnoloģijas un tās izmantotu. Ko Obama ir darījis, lai sankcionētu astoņas personas Irānā, kas ir lielākie cilvēktiesību pārkāpēji, un tas ir pozitīvs solis. un uh, ar pozitīvu atspoguļojumu Irānā. Eiropas Savienība soļi e, cilvēktiesību aizsardzībā arī būs e, ļoti e, pozitīvas. Ir notikušas sarunas ar Irānu, sarunas ar Irānu pozitīvas. Tomēr Mēs redzam, ka bērnu tiesība aizsardzības ziņā ir vēl ļoti daudz ko, ko darīt, nepilngadīgiem tiek izmantoti nāvis sodi. Un ir jādomā par jaunu supresīvu represīvu metožu izmantošanu pagājušajā gadā. Arī tika paredzēta nāvis sodas izpilde tiem, kuri rakstīja emuārus, ja blogus. Es domāju, ka Eiropas eh, padomi tā vietā, lai, ka Eiropa padomi tā vietā, lai runātu par ekonomiskām sankcijām, ir jādomā par politiskām sankcijām. Kāpēc Irānas eh, valdošie, kuri pārkāpja cilvēktiesības, var doties uz ārzemēm, teikt runas, piedalīties dažādās sanāksmēs, ārzemēs izmantot citu valstu iespējas. E, kāpēc viņiem var būt tā valūtas konta atvērta citās valstīs, lai tirgotos un veikt, veikt transakcijas? Tie ir jautājumi, kas būtu jāskata. Bet e, kopīgo interešu dēļ cilvēktiesības tiek atstāts novārtā. Šeit tika sacīts, ka nedrīkst iejaukties Irānas iekšējās lietās. Es gribētu sacīt, ka mēs eh, dzīvojam tādā sabiedrībā, kas ir eh, kļuvusi par eh, pilnīgi globālu sabiedrību. Irānai nepieciešams atbalsts, arī Ziemeļkorejai, Ķīnai nepieciešams atbalsts un palīdzību, tāpēc cilvēktiesību jautājums ir jāpadara par prioritāru. Un ir iespējams rast risinājumus un dažādus piemērotus mehānismus, lai e, turpinātu un veicinātu cilvēktiesības pasaulē. Paldies! Paldies! Mostā Fēkungs un paldies, kā ir mūs apmeklējāt un uzstājāties mūsu priekšā. Es ceru, ka arī nākotnē tiks uzturēti kontakts starp jums un Eiropas par parlamentu. Mums ir jāskata šis jautājums par cilvēktiesību pārkāpumiem, eh, trav, eh, ceļošanas ierobežojumiem ne tikai Irānā, bet arī citās valstīs. Eh, ceļošana ir jāpadara par iespējumu un paldies vēlreiz jums. Un tagad atlikušo laiku mēs veltīsim Frontex regulai ir grozījums padomas regulai, kas tiek gatavots, un ārlietu komiteja ir autorizējusi uh, gatavot atzinumu Lībe komitejā un cilvēktiesību apakškomiteja gatavo projektu. Galīgais balsojums ārlietu komitejā notiks 1. decembrī. Mūsu Eh, atzinuma sagatavotāja ir Lohbīlers kundze, un es gribētu norādīt jums orientējošo darba grafiku. Šodien eh, mēs pirmoreiz skatām Lohbīlers eh, atzinojumu projektu grozījumu iesniegšanas termiņš šim atzinumu projektam tiek piedāvāts 27. oktobrs 2012. Tālāk 29. novembrī apakškomitejā šeit būs otrā izskatīšana kā arī grozījumu izskatīšanu un balsojums ārlietu komitejā 1. decembrī. Un visbeidzot atbildīgā komiteja pilsonisko brīvību eh, tieši tieslietu iekšlietu komiteja balsos 9. decembrī. Un tagad gribētu eh, pakomentēt regulu Eh, ka mums, eh, mūsu vidū ir Nikolā Ležē no Amnesty International Eiropas biroja, tāpat arī Stefans eh, Keslers no Jezvītu bēgļu dienesta un visbeidzot Madlina Gārlika, kas ir ONDHR Eiropas Briseles birojā atbalsta struktūras vadītāju. Un Frontex šajās uh, sarunās pārstāv Ričards Ares Baumgārners. Es tagad gribētu lūgt uh, referentei Logbīlers kundzei izteikties. Um, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzrakstīju pamatojumu un arī grozījumus, tie ir pieejami rakstveidā. Es um, neskaidrošu katru atsevišķo, bet uh, kopumā paskaidrošu, kāda ir mūsu priekšlikuma. Mēs kā cilvēktiesība apakškomiteja raugāmies, lai Frontex darbības ietvers būtu atbilstoši cilvēktiesībām, lai tas konsekventi tiktu ievērots arī Frontex darbā. Ir ļoti pozitīvi, ka komisijas priekšlikumā, kāds tagad ir pieejams, pirmo reizi tiek norādīts uz to, ka Frontex jāveic uh, darbi un jāievēro pamatiesības. Tas ir pozitīvi. Kā jūs uh, zinat, arī parlamentārā ietvarā atceramies uh, visu to, kas tiek eh, teikts par cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības ārējās robežās. Ne par visu jāuzņems atbildībai Frontex. Ir dažādi robežas eh, drošības nodrošināšanas sistēmas, un tas ir iesaistīts tādā ko, skatījumā kopumā, kāds ir Eiropas Savienība attiecībā uz migrāciju un arī patvērumu piešķiršanas eh, jomā. Bet, nu, uh, mēs mūsu uzmanību vēršam uz Frontex. Diskusijas, kāds ir bijušas līdz šim, bijuši tādas, ka pirms um, divām nedēļām devāmies uz Varšavu, Frontex galveno vītni, delegācija organizē, organizēja Libe komiteju. Un ir arī citas diskusijas ārpus cilvēktiesības diskusijām, piemēram, par to, cik liela ietekme ir Nacionālo robežu uh, sardzes spēku darbībā uz Frontex. Uh, kā ilgtermiņā Frontex attīstīsies, vai būs vienota Eiropas robeža aizsardzība, kā arī jautājums par to, cik lielu finansējumu Eiropas sniedz. Jo Frontex budžets pat labam ir būtiski palielināts, un vai tas ir pietiekami vai nē. Tātad šis jautājums par cilvēktiesībām ir īpaši uzsverts. Varšavā atļāvos arī tā, ka no Frontex vadības puses tiek teikts, ka mm, lielāk caurskatāmīga un regulārāk tiek garantēta, tad mēs teicām, jā, mums ir šī uzklausīšana ļoti jauki, ja Frontex pārstāvs varētu ierasties. Un mūsu priekšlikumā ir rakstīts arī, ka nākotnē tam vajadzētu būt saistoši, ka mēs regulāri saņemam pārskatu par cilvēktiesību ievērošanu Frontex darbā. Tātad pamatojumā es vēlreiz norādu uz to, kā ir ļoti labi. ka viss darbs tiek uh, īstenots atbilstoši cilvēktiesībām. Situācija ir arī jauna pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kas veido jaunu juridisko ietvaru. Tiek skaidri runāts arī par to, ka Eiropas parlamenta uh, darbība arī tiek uh, ievērota un ka mēs regulāri nodarbojamies ar šiem jautājumiem, un tā ir arī mūsu kompetence. Tāpat arī mandāta aptvēra paplašinājums ir pieminēts, un šeit tiek teikts, ka mēs pārbaudām, vai Frontex paplašina mandātu aģentūra darbā. Un es arī, kā Eiropas Savienības aģentūra, ievēro ja cilvēktiesības arī īsteno. Un šis koncepts par pielietojumu netiek vienkārši tikai pieminēts, bet mēs raugamies, lai cilvēktiesības būs garantētas, garantētas aizsargātas un arī veicinātas. Tas viss ir ietverts šajā dokumentā, burtiski katrā nosadaļā. Un vēl, jau pašā sākumā es norādīju to, ka vairākas ir vairāk sarežģīti starptautiski jautājumi. It īpaši, ja mēs, piemēram, runājam par uh, glābšanas akcijām jūrā, kādas ir tiesības, kādas ir starptautiskās tiesības. Zaļo politiskajā grupā mēs organizējām uzklausīšanu ar juridiskiem ekspertiem un komisijas pārstāvjiem, kas arī nevarēja tādu dot skaidru informāciju dot, un mūsu atzinumais norādīja uz to, ka tā ir Liba komiteja, kas ir tā galvenā, un tā jārūpējas par to, lai šos ļoti būtiskos jautājumus mēģinātu noskaidrot. Tātad mēs ļoti atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikums. Bet mēs izsakam arī konkrētas prasības. lai norādītu uz to, ka jāstrādā atbilstoši cilvēktiesībām. No vienas puses ir aģentūras darbības izvērtējums, un to parlaments prasīja jau 2008. gadā lai būtu neatkarīga izvērtēšana, nav bijusi nekāda reakcija uz to. Un es domāju, ka tagad mums vajadzētu to saistoši ieviest, ka mums ir tāda atbilstoša um, un neatkarīga izvērtēšana tiek piedāvāta, un ka šī izvērtēšana arī tiek um, ANO bēgļu institūcijām, pamatiesību aģentūrām citām uh, dota. Tas ir tas, ko es. Uh, lūdzu, lai tā tas tika izdarīts, bet arī, protams, nevalstiskajām organizācijām, kas ir iesaistīti šo jautājumu risinājumā, tām jābūt pieeja šim, šo jautājumu izskatīšanai. Mēs runājam par piecu gadu termiņu, un es piedāvāju um, sākumā ikgadēju atskaites um, termiņu, un tā kā jābūt ikgadējai atskaitai no Frontex puses, tad varbūt arī varētu šo izvērtējumu tādā īsākā laikspriedī sastādīt. Tāpat es piedāvāju to, kas tagad ir priekšlikumā ietverts. Un lai būtu rakstīts, ka, netik, ka izvērtēšana ir attiecināta ne tikai uz cilvēktiesībām, bet lai mēs precizētu un teiktu, cik tālu ir ievērota harta. Un gluži precējas, kas tad ir izdarīts. Un tad um, ir jautājums par to, ka mums ir nepieciešams monitorings, neatkarīga uh, izvērtēšana un arī pārskats par to, kā šīs saistības tiek ievērotas. Un ne tikai jautājums par to, vai mērķi ir sasniegti un kā tas ir praksē. Tādēļ ir labi, ja sadarbība ar UNHCR darīt iespējami to, lai visu kopējo misiju sagatavošanā un arī īstenošanā tas tiek iesaistīts, kā arī, lai attīstītu šo ļoti politisko skatījumu. Jauns punkts ir tas, ka ir jābūt uh, atskaitēm par uh, starpgadījumiem, tā sauktie starpgadījumu ziņojumi. Tas ir labs solis, pareizs solis. Bet uh, ir eh, jārod iespēja arī eh, atrast eh, vainīgos, piemēram, cilvēktiesību pārkāpumos. Nākošais priekšlikums būs regulārs apmācības Frontex darbiniekiem. Tas tiks īstenots kopā ar pamatiesību aģentūru. Tas ir pozitīvi arī šeit šī iesaist, kā arī pilsoniskā sabiedrība un tās organizācijas gan attīstot, gan arī īstenojot apmācības programmas. Tāpat es piedāvāju, lai tiktu izveidots tāds ekspertu kopums, uz kur palīdzību varētu balstīties Frontex darbs. Tie, ir, tie būtu uh, lietpratēji, kas uh, Mm, daudz ko zinu par patvērumu um, pieprasīšanas jautājumiem, par starptautiskiem jautājumiem, kā arī par starptautiskā aizstāvības piešķiršanu īpaši apdraudētām vai sargājumām personām. Un šeit arī ir jautājums, kas var papildināt un paplašināt Frontex darbību. Vēl ir jautājums par uh, iespēju izmantot lietprātējus, kas varētu par konkrētiem jautājumiem. Jau tagad vēlos viņiem pateikties par ļoti detalizēto stāstījumu un priekšlikumiem, kādi tika izteikti parlamentam. Es neesmu no Lība komitejas saņēmis vēl nekādu reakciju par to, kā mūsu grozījumi tiek uh, vērtēt. Un es domāju, ka parlamenta tiesības iegūt uh, informāciju ar tādu būtisku um, informāciju ir tādā situācijā, ka situācija uh, uzlabojas un mēs tiekam labāk un apjomīgāk uh, informēta. Bija arī uzklausīšana, pareizāk sakot, sāruna starp Lība un Eiropas datu aizsardzības. Uh, atbildīgajām personām par rezultātiem vēl neesmu informēta. Un šeit būtu arī labi, ja mums būtu tāds vienāks viedoklis, ka Frontex attīstītu tādu datu kopējo politiku. Varšavā jautāja, kā tad tas ir ar datu tālāk sniegšanu par konkrētām personām, ja tās tiek atgrieztas atpakaļ to mītnes, ne, ka šeit nekādas tādas ļoti būtiskas informācijas ne tiek sniegts tālāk, bet, nu, ja šeit ir tāds ietvers, tad uh, deputāti varētu pārbaudīt arī, vai cilvēktiesībām atbilstoši uh, tiek veikts darbs šajās jomās. Jā, labi, paldies tik tālu no manas puses. Tas bija tas, ko gribēju teikt. Thank you very much for Mrs. Lochbieler. Paldies Lochbielers kundzei. Un, uh, protams, jūs minējāt, ka komisijas Priekšlikums jau pats par sevi ir jāmeklē atzinīga, un šeit vēl ir jāpadziļina tādi cilvēktiesība aspekti. Tagad vēlējos pavaicāt, vai ēnu referentām ir kas sakāms. Tas ir ēnu referents no ETP. Kundze, Cakos kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ar uh, lielu prieku iesaistīšos eh, cilvēktiesību eh, apakškomitejas darbā. Es pats eh, nāku no AFET komitejas un arī pārstāvu Grieķiju valsti, kura ir burtiski nu, tāds tā kā tranzīta punkts daudziem uz Eiropas Savienību. 2010. gada trešajā trešdaļā 90% no cilvēkiem, kas mēģina ierasties Eiropas Savienībā, izmaino ceļu caur mūsu valsti. Un es esmu šeit arī, lai diskutētu par Frontex jautājumu. Tas ir, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, kas ir ļoti liederīga, dāmas un kungi. Mūsu interesēs ir, lai Frontex būtu institūcija, kas veiksmīgi darbojas, un vēlamies arī, lai komisija pilnībā uh, rūpētos par cilvēktiesību īstenošanu. Komisijas priekšlikums ir pilnībā vērsts uz šo mērķi, uzsver labākas sagatavošanas, koordinācijas un izpildes nepieciešamību, kāda ir Frontex misijām. Tajā pašā laikā, un tas ir ļoti nozīmīgi, netiek pieļauti kādi policeiski un patvaļīgi rīcības mehānismi. Esmu iepriecināts par to, ka risinājumā, ko piedāvā komisija, tādā veiksmīgā veidā tiek sasniegts sabalansēts skatījums uz tiesiskumu, un cilvēktiesībām. Tātad arī mūsu skatījumā mums ir jāsaglabā šis trauslais līdzsvars. Tas ir būtiski tātad mūsu kolēģu veiktajā un uh, formulētajā ir ļoti daudz tādu būtiski labu elementu. Es to ļoti atzinīgi vērtēju, bet tajā pašā laikā man saka, ka daž, jāsaka, ka dažos gadījumos uh, Šis priekšlikums riskē traucēt šo delikāto līdzsvaru, par kuru es runāju, piemēram. Tas ir sakāms, piemēram, par tiem gadījumiem, kad uh, vēlamies, lai uh, Frontex uh, pievērstos tiem jautājumiem, kas nav viņa kompetence, piemēram, patvērumu meklēšanas jautājumu, patvērumu piešķiršanas jautājumu. Ir tādi priekšlikumi, kas mūsu skatījumā apgrūtina kontrols un izvērtēšanas procedūru. Gluži vienkārši tādēļ, ka mūsu kolēģis priekšlikumi dažkārt ir uh, orientēta un vērsta pārāk tālu par šo reglamentējumu. Mēs nevaram ignorēt to, ka uh, šie sākuma dokumenti ir ļoti būtiski. Tajā pašā laikā komisijas priekšlikumā tiek noteikts juridiskais ietvers, uz kādu balstoties Frontex strādā, kā arī runāts par apmācības jautājumiem tiem cilvēkiem, kas strādā ar cilvēktiesībām, lai stiprinātu kontroli, caurskatāmību, regulāru izvērtējumu un arī deontoloģijas jautājumu, arī gadījumu, kad cilvēki tiek repatriēti. Nu, viss tā izriet, ka, nu, teiksim, šis līdzsvars, pa kuras jau runāja, tiks sapniegts. Un mēs esam visnotaļ gatavi diskutēt par šiem priekšlikumiem, ko Lohbīlērs kundze iesniedz. Mēs esam gatavi sadarboties, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu ievērot uh, to, ka ir problēmas, tās, kuras es piemēru. Es uh, negribētu uh, aizskavēt uh, diskusiju par Frontex. Uh, Bet nu novē, norādīšu uz pāris tādām problēmas uh, jomām. Piemēram, sadarbības starp Frontex un dalību valstīm. Lai apturētu kādu procedūru, nepieciešama konsultācija, informācija starp Frontex un arī dalību valsti, kurā tā notiek. Un, protams, ka tas ir tikai normāli. Ir šāda nepieciešamība konsultēties, ir nepieciešamība dialogam starp Frontex un mm, uzņēmēju valstu, jo mēs gribētu, lai ir tā, ka Frontex operācijās iesaistās arī citas dalību valsts, īstenojošās dalību valsts pārstāvs. Un tad jārunā ir par to, cik tālu esam šajā stadijā gatavi izvērtēt um, to spēku un to resursu iesaisti uh, Frontex, vai mēs esam gatavi akceptēt kontroli uh, pār Frontex darbību. Uh, un uh, tas ir su, nacionālās suverenitātes jautājums, tas tāds politiski ļoti jūtīgs jautājums, un par to būtu jādomā. Bez tam, es domāju, ka komisijas reglamentu priekšlikumā. Jautājums par neatkarīgiem robežsardzes spēkiem ir nepietiekami precīzs. Es gribētu, protams, arī zināt, um, ko jūs domājat par šīs jaunās institūcijas izveidu. Paldies, ka uzklausījāt manas domas un, protams, ka piedāvāja visu iespējamo sadarbību mūsu referendai, kurai ir uh, šis ļoti sarežģītais uzdevums uzticēts. Paldies, Kumunsakos kungam, referentam no ETP. Tagad došu vārdu mūsu viesiem. Nu, mums nav pārāk daudz laika. Nu jā, tas jau nav nekas jauns. Lūdzu, esiet lakoniski un, nu, runājiet drīzāk kāds 7-8 minūtes, nevis 10. Es esmu pārliecināta, ka jūs varēsiet iekļauties šajā laikā, un tad būs iespēja arī kolēģiem Nikolas Ležērs no Amnesty International lūdzu. Thank you, Madam Chair, for again giving us... Paldies, priekšsēdētāji, atkal, ka dodat mums iespēju izteikties par šo ļoti svarīgo regulu. Šobrīd es uzstājos Eiro Amnesty International vārdā, un mums ir arī pieejams detalizēts dokuments eh, šajā darbā, kurā ir detaļas pieejamas. Vispirms es gribētu pateikties referentei par sagatavotā eh, projektu atzinumu, kas ir pamatā paredzēts pareizā virzienā, un ir ļoti daudz punktu, kurus gribētu arī īpaši izcelt. Ir trīs eh, pozitīvi, ļoti pozitīvi elementi priekšlikumā. Pirmkārt, juridiskās eh, ietvar skaidrojums, lai norādītu, ka eh, Frontex pakļaujas Schengens robežu kodeksam un darbs ir jāsas, jāīsteno saskaņā šo kodeksu. Gribu norādīt, ka Schengenes robežu kodeksā ir iekļauts Eh, prasības pēc cilvēkcieņas ievērošanas, eh, neizraidīšanas, atpakaļ neizraidīšanas un eh, nediskriminācijas ievērošana. Un tāpat arī robežu sargu apmācība Eh, un to personu, kur piedalās robežu eh, uzraudzības eh, operācijās, ir ļoti pozitīvs solis. Lai, tāpat arī mums ir tomēr vairākas bažas, kuras gribētu sadalīt atsevišķās kategorijās. Pirmkārt, šis, šī juridiskā struktūra nav skaidra, kam par to, kas tad dalībvalstīm būtu jādara, lai tās varētu ievērot notasprotos standārtus tālāk E, nepieciešama identificēt tiem, kam ir nepieciešama aizsardzība un citas viegli vainojamas personas. Tāpat arī apstākļi, kuros jā, jānodrošina ir medicīniska un juridiska e, palīdzība un eh, pat, eh, piekļuvu patvērumam. Tāpēc mēs gribētu, lai tas priekšlikumā tiktu skaidri norādīts un eh, priekšlikums paliktu kļūt kas vairāk nekā tikai tūkši vārdi. Otrkārt, Frontex kompetences ir paplašināts, bet atbildības ietvars ir ļoti neliels. Ir jānorāda tas, ka nav Eh, Lisabonas līgumā norādītās parlamentu lomas stiprināšanas, un parlaments eh, eh, nav norādīts, ka tas tiek labāk informēts un īsteno savu uzraudzītāju lomu. Tāpat arī nav norādīta neatkarīgo novērotāju un pilsoniskās sabiedrības loma. Nav konsultācijas par darba programmu praksē turpinās eh, pašreizējā starpvaldību eh, pārvaldība. Eh, pilnīgais caurskatāmības trūkums un jau iestrādētā noslēpu, ierastais noslēpumainības pīvurs ir paredzēts negadījuma ziņošanas mehānisms, taču nav skaidrs, vai tas attiecas uz negadījumiem un incidentiem, kas, kas attiecas uz pamatiesību pārkāpumu. Ir jābūt skaidrībai, ka šāda veida incidenti tiek eh, ziņoti pirmkārt. Un treškārt, ir sadarbība ar e, trešām, trešajām valstīm, kas tiek stiprināta, bet atkal nav iekļautas konkrēti e, piesardzības e, klauzulas. Ir pareizie vārdi, ir pareizais ietvars, bet nav precīzi konkrēti pasākumi norādīti un kā izvairīties no iespējamiem pārkāpumiem. Un visbeidzot, E, pasākumi, e, kas ir veicami e, kopīgais operācijas. Finansējums ir pieaudzis par 5% un mēs apsveicam pozitīvos soļus, taču tomēr ir jānorāda, ka diezgan daudz kas pietrūkst. Pirmkārt, ir jānodrošina monitoringa laikā piekļuve attiecīgajiem objektiem. Kopīgās operācijas, kurās sadarbojas vairāk um, dalībvalstis, uzraudzības uh, īstenotājiem ir jānodrošina konkrētas kapacitātes un funkcijas, kas ir jānodala. Ir jāsaņem skaidra informācija par uh, monitoringu funkciju lomu, ir jābūt pēcdarba mehānismam attiecībā uz to, uh, kas tiek veikts. Un jāvei, jāparedz arī mehānismi, kas palīdzēt uh, uh, novērst uh, konstatētos pārkāpumus. Paldies, paldies, Bežēr kungs, un tagad es gribētu dot vārdu Kēster kungam uz dažām minūtēm. Paldies. Whose mission is to accompany Mēs pārstāvām katoļu aģentūru, kas eh, aizstāv un pārstāv bēgļus pilnīgi visā pasaulē. Un ņemot vērā šo kontekstu, es vēlējos nedaudz komentēt to, par ko mēs šodien diskutējam. Sekretariāts lūdzu, lai es izsakos pietiekam lakoniski Tādēļ es tagad necentīšos iedziļināties pārāk lielā detaļu skaitā, bet uh, tomēr vēlējos nedaudz piezīmēt uh, kaut ko, ko izlasīju Lohbīleres kundzes uh, ziņojumā. Lohbīleres kundze minēja pamatiesību hartu, teica, ka tā ir daļa no ES līgumiem un, protams, visas aģentūras, arī Frontex. Uh, Uh, ir saistītas ar šo hartu un tā, tām ir jāievēro. Jāņem vērā, kāds ir aģentūras uh, juridiskais ietvars. Indirectly of reasons for fleeing from the representative pamatiesību organizācija pārstāvi, kolēģis no Irānas norādīja uz daudzām nozīmīgām lietām, arī tie kolēģi, kas izteicās par nāves sodu. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem Jo mēs esam cilvēki, kas rūpīgi vēro cilvēktiesību pārkāpumus. Tātad mums ir jābūt piesardzīgiem, ņemot vērā to, kā mēs varam aizstāvēt šos cilvēkus, kas gaida nāvis sodu izpildi. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību Lībijā, Alžīrijā, Marokā notiekošajam. Mēs sadarbojamies ar cilvēkiem uz vietām un esmu arī gūs personisko pieredzi. Ir bijuši vairāki gadījumi, Un ir uh, cilvēki, kas dzīvo šajās valstīs, un pat ja augstais bēgļu komisariāts viņiem ir piešķīris bēgļa statusu, viņiem nav nekādas e e elementāras aizsardzības, un viņiem nav nekāda normāla uh, Uh, statusa, viņi atrodas drausmīgā situācijā, viņi vispār nekur uh, nevar doties, viņi ir tādās kā lamatās, viņi nevar tikt ne uz priekšu, ne atpakaļ. Viņi arī nevar doties uh, atpakaļ uz izcelsmes zemi un vispār nevar izbēgt. Tādēļ mums ir jāpievērš uzmanība šajās valstīs, kur atrodas bēgļi, un ir jāparūpējas par to, kā norisinās robežu kontroli. Uh, Mēs ļoti aktīvi atbalstām uh, grozījumus, ko piedāvāja Lohbīlers kundze, kas ir to, lai arī cilvēktiesība aspekts vienmēr šeit tiktu iekļauts un uh, tāpat tiek norādīts arī uz valstīm, kas pārkāpja cilvēktiesību. Mums ir jāsaprot, ka šiem cilvēkiem ir jāpiedāvā aizsardzība. Tā Lohpīlers kundze saka, ka Frontex ir jāpiedāvā, jāizveido tāds eksper, ekspertu grupiņas, kas varētu uzlabot it kā aģentūras darbu. Bet mēs īsti nesaprotam, ko šī spēcināšana vai atbalsts nozīmē. Mēs vēlētos eh, dzirdēt detalizētāk izklāstu par eh, minēto ekspertu konkrēto lomu. Aģentūras ekspertiem tā tad būs jāspēlē tāda pati loma kā augstajām bēgļu komisariātām, vai viņi darbosies šādā kontekstā, vai vairāk tur dažādās kopīgajās robežu operācijās. Ir vēl kāds grozījums. Kam? Tiet papaudo? Pa but we would like to, to get... kas runā par patvēruma piešķiršanu, par patvērumu meklētājs. Un eh, nomainīt to ar starptautisko aizsardzību. Un tālāk ir runāts par bēgļu aizsardzību. Uh, The... Un ir skaidri jādefinē patvērumu meklētāju definīcija. Un, ja ir izteikti apvainojumi, tad apvainojumiem ir eh, jābūt pamatotiem. Uh, Bet, ja šie, šīs izvirzītās apsūdzības eh, tiek eh, uzskatīts par pamatotām un ticamām, kas tad noteiks, vai tās patiešām ir ticams un pamatotas? Un mums ir jāsaprot, kurš pieņems eh, šo galu lēmumu. Ir bijušas arī diskusijas valstīs par Uh, dzimtenē atgriezt to personu statusu par kontroli, par uzraudzību, un uh, Lokpīlērs kundze to formulēja savā grozījumā. Bet mums arī ir jāpasaka, ka neatkarīga novērošana nozīmē nevien, ka neatkarīga novērošana, kas ir neatkarīga no Frontex, bet arī neatkarīga no dalību valstu iestādēm. Jo te varētu rasties iespējami interešu konflikts. Es ceru, ka es izteicos pietiekami lakoniski, pietiekami skaidri, un tagad uh, arī uzklausīšu jautājumus, un esmu gatavs uh, arī zinām skaidrību ieviest. Paldies, Kessler kungam! Tagad došu vārdu Madalīnai Gārliks kundzei, kas vada augsto bēgļu komisariātu pārstāvniecību Briselē, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Augsto bēgļu komisārāta birojs darbojas Briselē. Mēs īstenojam dažādas robežu pārvaldības un uzraudzības operācijas. Mēs vēlamies Uh, novērot to, kas notiek, kas notiek ar cilvēkiem, uh, kam ir uh, uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā, un ar mums saskaņā ar līgumiem ir jākonsultējas bēgļu jautājumos, mums ir uh, jāspēlē tāda īpaša loma, sadarbojoties arī kā tādam vidutājam starp dalību valstīm un institūcijām. Mēs izstrādājam vairākus priekšlikumus attiecībā uz Frontexu, mēs uh, pārvaldam ārēju, uh, Frontex ir aģentūra, kas pārauga situāciju pie ārējiem robežām, un mums arī ir jāsniedz uh, atbalsts cilvēkiem, kas uh, lūdz palīdzību dialogu un atbalstu Eiropas Savienībā. Mums ir jāievēro arī akī komunitēru, un, protams, š, mēs rīkojamies saskaņā ar pamatiesību hartu, kas ir daļa no Eiropas Savienības legālā ietvara. Eh, augstais bēgļu komisariāts augstu vērtē to, ka Eiropas komisija un Lohbīlers kundze savā ziņojumā runā par grozījumiem Frontex regulā, kas varētu piedāvāt vismaz tādu minimālo atbalstu un drošību, lai varētu garantēt pamatiesības eh, un to ievērošanu. Mēs augsti vērtējam to, ka Lohbīlers kundze vēlas uh, labākus uh, definīcijas panākt, vēlas uh, noskaidrot un vienkāršot šo juridisko satvaru. Protams, ir jābūt arī pietiekami daudz dažādām apmācības aktivitātēm, lai varētu apmācīt gan Frontex darbiniekus, gan arī tos, kas strādā robežu uzraudzībā. UNHCR eh, saka, ka, protams, ir daudz izaicinājumu šo eh, visu noteikumu konkrēti īstenošana nebūtu nav tas vieglākais darbiņš, un mums ir jāparūpējas par to, lai viss tas norisinātos praksē tikpat nevainojami, kā tas izskatās teorijā mums vajadzētu parūpēties par skaidrām vadlīnijām, par tādām vadlīnijām, kas būtu saprotams arī visiem, kas aizstāv Eiropas Savienības ārējās robežas, vienalga vai tās būtu gaisa, zemes vai jūras robežas. Un eh, visiem eh, strādājušiem šajā jomā vajadzētu būt pietiekami apmācītiem, viņu prasmēm un spējām ir jābūt eh, pietiekami augsta līmeni, lai viņi arī uzreiz varētu atpazīt cilvēks, kam patiešām ir nepieciešams piešķirt patvērumu tiesības Eiropas Savienībā. Tā ir daļa no viņu atbildības. Tādēļ komisariāts arī papildus esošiem priekšlikumiem, kas ir vērsti uz juridiskā satvara vienkāršošanu. Mēs eh, piedāvājam to visu papildināt ar atsaucēm uz pamatiesību ievērošanu, ir jābūt arī praktiskām vadlīnijām, kā aizsargāt šos cilvēkus, kam varētu būt nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Protams, ir jāpadomā arī par labāku Frontex operāciju koordināciju. Mūsu komisariāts arī augstu vērtētu to, ja šeit būtu konkrēta atsauce uz jūras robežām, ņemot vērā, ka arī Frontex koordinē dažādas operācijas tieši ES teritoriālajos ūdeņos. Jāpadomā par tāda morāls kodeksa izveidošanu, runājot arī par to, ja cilvēki tiek atgriezti savā izcelsmes valstī vai citā valstī, un ir jābūt konkrētai skaidrībai attiecībā arī uz dažādām programmām un pilotu projektiem. Mēs vēlamies uzlabot Frontex jaudu, kapacitāti, vēl vēlamies, lai tā būtu aģentūra, kas tiešām veiksmīgi tiktu galā ar visiem jauniem izaicinājumiem. Mēs augstu vērtējam šo direktīvu, bet mēs vēlamies, lai Frontex uh, un tā uzdevumu nekavētu pašreizējo bēgļu un patvērumu meklētāju situāciju Eiropas Savienībā, bet to tieši pretēji atvieglotu. Jāņem vērā, ka Frontex ir ļoti aktīvi darbojies pēdējo gadu laikā. Mēs uh, ļoti augstu vērtējam to, ka Frontex uh, cenšas, uh, lai cenšas panākt to, lai visur tiktu ievērots uh, pamatiesības, lai pamatiesība harta būtu viens no postulātiem, un mēs arī augstu vērtētu to, ja šeit tiktu iekļauta atsauce uz uh, ekspertīzi, uz uh, starptautiskajiem partneriem, jo Frontex sadarbojas ar virkni dažādu organizāciju, jāpadomā arī par apmācības veikšanu turpmāk ir arī dažādas komandas, darba grupas, kas varētu aktīvāk darboties, rūpējoties par pamatiesību ievērošanu un jādomā arī par to, kā Frontex varētu piedalīties kopīgās operācijās ar dalību valstīs, parūpēties par labāku īstenošanu un koordināciju. Komisariāts šos noteikums augstu vērtē, bet mēs konstatējam, ka pamatiesību pārkāpšanai uh, uh, ir uh, jābūt vienam no priekšnosacījumiem, uz kur balstoties Frontex varētu pieņemt lēmumu beigt vai nebeigt operāciju kādas konkrētas valsts teritorijā. Ir jābūt arī dažādiem uh, paziņošanas mehānismiem, kas varētu pietiekam ātri piegādāt informāciju par uh, iespējamiem pārkāpumiem vai starpgadījumiem. Un es domāju, ka ekspertu grupas šeit varētu spēlēt tiešām nozīmīgu lomu, kā to ir minējis Lokbīlers kundze. Mūsu komisariāts tāpat ieteiktu Eh, šeit eh, vairāk pieminēt pamatiesību ievērošanu un uh, eh, patvēru meklētāju tiesības, uh, ņemot vērā vai nu esošos nolīgumus vai tādas nolīgumus, kas tiek slēgti uz vietas. Ja mēs runājam par uh, Frontex lomu, kas ir uh, spēlējama bēgļu atgriešanas procesos, protams, uh, Frontex var pieņemt lēmumu, vai cilvēks ir atgriežams atpakaļ vai nē, bet, protams, pirms tam jāveic pietiekam skaidra analīze un ir uh, jāsaprot situācija. Uh, Mēs vēlamies, uh, lai uh, Frontex arī parūpētos par šī cilvēka pienācīgu reintegrāciju sabiedrībā, ja tas ir nepieciešams. Ir uh, jāsadarbojas ar dalību valstīm, veicot šīs atgriešanas operācijas, un ir jāparūpējas par vismaz minimāliem standartiem. Atcerēsimies arī šo atgriešanas direktīvu, un ir uh, jāsaprot, ka direktīvā jau ir noteikts galvenais kritērija minimums, kas ir jāievēro šādos gadījumos. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, Gārlikas kundze, jūs īstenībā runājat pārāk ātri. Nu, es saprotu, ka mums nav vairs pietiekami daudz laika, bet, nu, varbūt nerunājiet tik ātri. Labi, es varu tagad uh, noslēgt savu runu, un uh, tad citi varēs ilgāk izteikties. Diskusijām paliks vairāk laika. Tātad uh, mums ir arī jāsaņem regulāra informācija par Frontex aktivitātēm, atgriežot cilvēks citā valstī, un uh, Es eh, ceru, ka tādā veidā ieguvai būs visi, mēs saņemsim vairāk informācijas un arī Eiropas parlaments katrā ziņā nepatiks bešā. Mums ir jāturpina uh, palīdzēt Frontex, jāsaprot, ka tā ir viena no svarīgākām aģentūrām, kas spēlē lielu lomu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Nu, īstenībā man pašai arī vajadzētu lēnāk runāt. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Nīsen kungs. Nīlsen kungs, lūdzu. Uh, thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju piedalīties debatēs. Pamatiesība aspekts stiprināšana Frontex regulā ir viena no Malmstrēmas, komisārs Malmstrēmas eh, prioritātēm. Un tāpēc ar gandarījumu es dzirdu eh, pozitīvos eh, vērtējumus šajos aspektos un pozitīvos priekšlikumus. Bet tagad es gribētu mazliet ieskicēt Frontex lomu un perspektīvas. Dalībvalstis piemēro pamatiesību hartu un Eiropas Savienības uh, likumdošanu ikdienā, kontrolējot e, Schengens valstu robežas un arī atpakaļ izraidīšanas. Katru gadu ir ap 900 robežu šķērsošanas gadījumu. Un Frontex loma šajā gadījumā ir samērā ierobežot, pat ļoti robežot, jo operatīvi Frontex nevar tikt iesaistīts visos gada laikos un uz visām robežām. Mēs gribētu palielinājumu, ka tī ir kvantitatīva Frontex ziņā, bet mēs esam tomēr realistiski un mēs apzināmies ka kvantitatīvā ziņā tas paliek ierobežots. Es ar to gribētu atgādināt, ka neraugoties uz to, vai Frontex ir vai nav klātesošs, E, ir jāievēro pamatiesība harta un vienot Eiropas Savienības e, līkumi. Tajā pašā laikā es gribētu sacīt arī, ka jāievēro visaugstākais cilvēktiesība aizsardzības e, standarts, jo taču es tomēr mazliet svārstos par šādu formulējumu, jo vienkārši tās ir jāievēro pilnībā un bez jebkādām citām opcijām. Frontex taksam ir jāuzņemas eh, savas atbildības kā publiskai autoritātei, un tai ir jāseko, lai pilnībā cilvēktiesības tiktu ievērotas koordinētās operācijas. Taču tā uh, nevar uzņemties visu atbildību vai, vai mazināt kādas dalībvalsts eh, atbildības standarts vai atbrīvot kādu dalībās no atbildības. Taču ir uh, jārunā par to, e, kāda tad ir konkrēti Frontex e, loma. E, pat, ja mēs vēlamies stiprināt Frontex pozīciju, tā ir jāpatur kā koordinējoša aģentūra un tā nekļūst par uh, lēmumu pieņemošu aģentūru. Jo uh, lēmums par patvērumu meklētāju pieņemšanu ir dalībvalsts eh, attiecīgās kompetencijas un kompetence kā līguma sargātāja seko tam, lai Eiropas Savienības likumi tik ievēroti. Mēs nevaram pārveidot Frontex par prokuroru vai par tiesnesi attiecībā pret dalībvalsti. Tomēr Frontex loma ir ļoti nozīmīga un reaģējot uz dažiem pieminētajiem jautājumiem. Tik tiešām. Uh, incidentu ziņošanas mehānisms ir ļoti nozīmīgs, lai varētu to izmantot cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos, un arī mēs šeit pieturamies pie Strasbūras tiesu prākses. Tāpat arī Frontexam ir jābūt iespēja pabeigt operāciju gadījumos, kad tiek pie, pieļauti cilvēktiesību pārkāpumi. Tāpat arī ir jāseko tam, ka norit atpakaļ nosūtīšanas lidojumi e, pirms lidojuma, pēc lidojuma etapā un pašā lidojuma laikā, kā arī ir e, visiem mehānismiem jābūt pilnībā publiskiem. Tagad daži vārdi par personas datiem. Šobrīd e, Frontex apstrādā personas datus, tam seko Eiropas datu aizsardzības centrs, kas pagaidām iebildums neceļ, viss notiek likuma robežās. Taču arī šis jautājums būs jāskata diskusijās ar institūcijām. Tālāk jautājums par patvērumu. Un šajā sakarā es gribētu uzsvērt to, ka ir skaidri jānodara Frontex un jaunā patvēruma atbalsta biroja pienākumi un kompetences. Tomēr sadarbība paliek ļoti cieša, un mēs arī jau to 2008. gadā skaidri norādījām. Mēs gribētu, lai dalība valstis operatīvi atbalstītu Frontex operatīvā veidā un jau no patvērumu atbalsta centru Eh, atbalstam patvēruma eh, ziņā. Un visbeidzot runājot par kopīgu operāciju monitoringu. Es gribētu tikai vērst jūsu uzmanību uz to, ka novērotāja dalība pie kopīgajās operācijas jau ir paredzēta šajā priekšlikumā, un tā ir jāuzskata, kā piemēram eh, tādu informāciju kā ONG piemērošana. Paldies, Nilsen kungs, komisijas vārdā, kas uzstājāties, un tagad es gribētu atkal dot vārdu Frontex eh, pārstāvim eh, Bām Gārtenkungam. Thank you, thank you very much, uh, Ms. Paldies priekšsēdētāji. Es gribu pateikties par šo uzaicinājumu un iespēju Frontexam izteikties šajā formā. Un man nav daudz ko piebilst tam, ko sacīja kolēģis no eh, komisijas Nilsenkungs. kungs Mēs atbalstām šos viedokļus, varbūt vienīgi mazliet sniegt lielāku ieskatu tajā, kā Frontex uh, savās aktivitātēs iestrādā eh, pamata tiesību ievērošanu. Pirmkārt, mēs pilnībā piekrītam Lohbīleru sacītam. Uh, Frontexam, kā citām aģentūrām, ir jāseko un jāveicina pamatiesību ievērošanai. Tā ir, tas ir atbilst ne tikai Eiropas pamat eh, eh, vērtībām, bet arī pamat koncepcijai Eiropas Savienības robežu pārvaldes politikā. Tāpat arī jūs zināt, un tas ir acīm redzami, bet eh, Frontex nav politiska struktūra. Tāpēc aktivitātes šajā ziņā ir jāsaka saskaņo ar sadarbības aktivitātēm ar dalību valstīm un trešajām valstīm un jāpatur pamatiesību ievērošana visās mūsu aktivitātēs, kopīgajās operācijās, kapacitātes veidošanas aktivitātēs un arī svarīgi ir norādīt to, ka mēs neesam vienīgie, kas strādā pie šiem jautājumiem, mēs mēģinam maksimāli Eh, gūt atbalsto eh, mūsu strateģiskajiem partneriem, UNHR un pamatiesību aģentūras, taču arī dalībvalstis eh, apņemas palīdziet mums iestrādāt stratēģiju mūsu aktivitātēs un ir un palīdz mums atbrīvoties no tādiem trūkumiem, kā caurskatāmības trūkums vai citiem trūkumiem, un arī veidojot savu veidu padomdevēju uh, biroju, uh, kur piedalītos uh, gan dalību valstu robežsardzes dienesti, gan citi mēs palīdzētu mums veidot darba plānu šajā jomā. Tagad daži īsi komentāri par to, kā pamatiesība ievērošana ir iestrādāta. Mūsu riska analizē mēs mēģinām sniegt aizvien vairāk informācijas par patvērumu, un riska analīze ir daļa no mūsu operatīvajām aktivitātēm, kas dod iespēju koriģēt mūsu e, reaģēšanas iespējas ņemot vērā mūsu sadarbību ar e, UNHR, saņemot vairāk informācijas par patvērumu plūsmām, kas nonāk pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Un runājot par eh, vadlīnijām, mēs apspriešam šos jautājumus ar UNHCR un e, e, citām struktūrām par vadlīnijām darbā ar Eh, patvērumu meklētāji. Eh, baidos, priekšsēdētāji saka, jums ir palikusi pusotra minūte. Jā, turpina runātājs, tad es runāšu ļoti īsi. Operatīvajam plānam ilstošam Eiropas un starptautiskajiem noteikumiem tas nozīmē pamatiesību ievērošanu, taču jāapzinās arī. E, tas, ka kopīgajās operācijās, kā arī to netieši norādīja Grieķijas deputāts, mums ir nepieciešama uh, sadarbība ar dalībvalstīm, ar mēs nevaram uzspiest nekādas operācijas dalībvalstīm. Un daži vārdi par apmācību, jo daudz tika pateikts. Mēs atkal mēģinam e, sasniegt visu Eiropas Savienības e, robežu sargājošo personālu. Mums ir īpaši partneri, īpaši apmācītāji, un noslēgumā par attiecībām ar trešajām valstīm. E, Tas ir, tā ir ļoti nozīmīga mūsu mandāta daļa un arī ļoti izaicinoša situācijā, jo no vienas puses mums ir jāiesaista trešo valstu uh, Eh, nacionālajie robežu apsardzības dienesti jāveido dialogs eh, otrkārt, tajā pašā laikā eh, mūsu aktivitātēs ir jāievēro pamatiesības un jānodrošina šī nepārtrauktā sadarbība. Es varētu atbildēt uz da daudziem jautājumiem, jo man būtu vairāk laika, bet es vēlreiz gribu pateikties par uzmanību. Paldies par šo ļoti kompakto um, atbildi. Un tagad vicepriekšsēdētājs Cemka. Bardzo chciałem podziękować. No, problem polega na tym, że mamy już strasznie mało. Paldies! Vēlējos augstu vērtēt visas izteikumus. Mums, diemžēl, vairs nav pietiekami daudz laika, bet uh, regula ir ļoti nozīmīga, arī grozījumi ir no svāra. Es ceru, ka AFET komiteja arī pieņems šo regulu un šo ziņojumu un uh, iepazinos ar Lohbīleres kundzes atzinumu. Ir 21 grozījums. Lohpīlers kundze ir veikusi pamatīgu darba apjomu, un es varu piekrist 90% no visiem jūsu grozījumiem, bet nevis 100%. Kāda ir galvenā problēma? Mums ir jāatbild uz sekojušiem jautājumiem. Cik lielā mērā Eiropas Savienībai, Eiropas parlamentam vajadzētu iejaukties un uh, kontrolēt Frontex veiktās aktivitātes? Man šķiet, ka mēs uh, dažos gadījumos esam gājuši soli par tālu. Es uh, ilustrēšu ar kādu piemēru. 20. grozījums. Jā, nu, jūsu pamudinājumi bija visai cēli, bet es uzskatu, ka grozījums ir tomēr gājis soli par tālu. Mums nevajadzētu uh, tikt informētiem par visiem uh, nolīgumiem, par jebkuru darba vienošanos, ko aģentūra noslēdz ar trešo valstu iestādēm. Ko tas nozīmēs? Ja, piemēram, aģentūra ved sarunas ar 27 dalību valstīm un ir kaut kādi tādi pagaidu noteikumi, pagaidu detaļas, tad parlaments saņems visu informāciju par pilnīgi jebkuru veikto soli, par jebkuru noteikumu, par jebkuru pagaidu noteikumu. Es saprotu, ka mums nav palicis daudz laika, bet uh, tagad noslēguma vārdus sakot, Lohbīleres kundzei ir taisnība 90% gadījumu, bet, eh, diemžēl, viņa ir nošāvus garām mērķim. Un tā tad 20. grozījums ir uh, ļoti hrestomātisks piemērs šajā gadījumā. Paldies! Zemkas kungam saka priekšsēdētāji, es saprotu, ka daudzi pārsvarā atbalsta atzinuma autors pieeju, arī kolēģi no komisijas, no Frontex, un tā tad mums vajadzētu padomāt, kā vēl pieslīpēt šo tekstu nākamo nedēļu laikā, un eh, balsojums ir paredzēts AFET komitejā 1. decembrī. Varbūt kāds zinuma autori varētu dažos vārdos teikt noslēgumu un eh, tātad apkopot to, kas izskanēja šajā interesantajā uzklausīšanā. Paldies, paldies priekšstādātais kundze. Es eh, vēlējos pateikties visiem, kas izteicās un arī ņemšu vērā to, ko kolēģi pateica un centīšos to integrēt tekstā. Uh, Paldies, ka kolēģi eh, man veltīs ilgs vārds par to, cik čākla esmu strādājis. Nu, tas varbūt nav saistīts īsti ar manu tautību. Nē, mēs tagad beidzot varam kaut ko pateikt. Mēs varam konstatēt ko tādu, kas līdz šim mums nebija ļauts, un es esmu priecīga, ka Frontex. Uh, neteica, nē, mēs to nedarīsim, nē, Frontex teica, uh, ka viņiem ir vairākas rekomendācijas, un tas bija iepriecinoši. Un es biju patiešām ļoti detalizēta savā darbā, jo arī cilvēktiesība aizstāvībā detaļas ir no svara, un, protams, sarunās mēs varēsim vienoties par labākām definīcijām, bet parlamentā jau darbojas darba grupa, kas velta savu laiku un darbu visām Eiropas Savienības aģentūrām un rūpējas par to, kā Eiropas parlamentu iesaistīt sadarbībā ar šīm aģentūrām. Protams, labprāt ar kolēģiem no Lībes, ar Bosīnī kungu, es turpināšu diskusijas. Bieži vien eh, mums ir tādi vienādi priekšstati par konkrētiem mērķiem, bet eh, mums ir jāparūpējas arī par līdzsvaru starp drošību, cilvēktiesībām, uh, Eh, daudz tā teica, bet es īsti nevaru eh, tam piekrist. Vai tad, piemēram, eh, pārkāpjot cilvēku tiesības vai nepārkāpjot tās, mēs varētu panākt augstāku drošības līmeni. Ja visas Eiropas Savienības aģentūras cienīs cilvēktiesības, tad mums būs vairāk drošības, nevis mazāk drošības. Vēlējos jums atsaukt atmiņā to, ka Ja mēs nerīkosimies saskaņā ar cilvēku tiesību principiem, eh, mēs paši vairs nebūsim uzticami un eh, tās būs milz problēmas. Un eh, tad citi reģioni mums varēs pārnest, ka mēs varbūt paši to neuzvaram tik nopietni. Kāds piemērs? Saskaņā ar aplēsēm kopš Frontex aģentūra un citas aģentūras ir uzsākuši savu darbu, apmēram 60 tūkstoši cilvēki tika uh, noķerti teritoriālajos ūdeņos, jo viņi devās pāri robežai. Es vēlējos pavaicāt, vai ir kāda informācija, kas ir noticis ar šiem cilvēkiem, vai man Frontex pārstāvi varētu teikt, ka ne tikai Frontex šos cilvēkus aizturēja, bet arī kāds cits. Mēs vienkārši neesam iepazinušies ar informāciju, kas ar šiem cilvēkiem ir noticis, uz kur valsts viņi ir nosūtīti atpakaļ. Lohbīlers kundze runātāji tiek pārtraukti. Ja mēs varētu turpināt uh, angļu valodā, ņemot vērā to, ka ir ārkārtas situācija. Jā, es darīšu visu, kas manos spēkos. Tā tad. Turpmākā sanāksmes daļa, diemžēl, notiks angļu valodā, saka priekšsēdētāja. Jo mums ir um, jāatbrīvo mūsu